Dārgie kolēģi, esiet sveicināti visi. Es lūdzu jūs visus ieņemt vietas, jo ir laiks sākt mūsu sanāksmi. Kopā ar mums ir komisārs Abramopulos, bet norādu, ka viņam precīzi 16.35. visvēlākais ir jādodas projām, tāpēc es sekošu tam, lai mēs atvēlēto laiku izmantotu maksimāli. Un pāriesim bez kavēšanas viedokļa apmaiņas ar komisāru par esošo pasākumu ieviešanu un jaunajiem komisijas 7. jūnija priekšlikumiem. Un es Vispirms lūkšu komisāru teikt ievadvārdus, un pēc tam es došu vārdu koordinatoriem jautājumu kārtai. Un pēc tam došu iespēju komisāram atbildēt, un pēc tam varēs izteikties pārējie deputāti. Un sāksim diskusiju. Bet vispirms es vēlos dot vārdu komisāram Avrā Mopulosam. Paldies, priekšsēdētāji, godājamie deputāti, godārgie kolēģi. Ir paties eh, prieks atkal uzstāties jūsu komitejā pēc vairāk nekā četru mēnešu pārtraukuma, kad notika mūsu pēdējais struktūrētais e, eh, dialogs janvārī. Mums šodien ir iespēja pirmkārt runāt par jaunajām likumdošanas iniciatīvām, par progresu, kas ir sasniegts atsevišķos prioritāros dosie un par to, kas vēl ir jāpaveic. Iesākumā es vēlētos runāt par migrācijas un bēgļu krīzi un īsumā informēt jūs pār Eiropas Savienības eh, Turcijas paziņojuma progresu. Šo jautājumu piekdien apsprieda iekšlietu ministri, un šodien ir sagatavots otrais ziņojums pār šī paziņojuma ieviešanu. Eiropas Savienības Turcijas eh, vienošanās ir bijusi ar spēcīgu ietekmi uz migrācijas plūsmām, eh, ienākošās plūsmas ir samazinājušās, tomēr vēl aizvien tās neatbilst uzņemšanas kapacitātēm. Tomēr e, realokācijas līmenis ir dubultojies, desmitiem tūkstoši potenciālo kandidātu gaida Itālijā un Grieķijā. Lai labāk kopīgi uzņemtos atbildību, dalību valstīm ir ātrāk jāstrādā pie realokācijas gan no Itālijas, gan no Grieķijas, un mums ir jāatbalda, jāatbalsta Grieķija uz vietas, lai risinātu krīzes problēmas. Operācijas eh, Turcijā no Eiropas Savienības puses ir bijušas ar savu ietekmi un tiek turpināts skatīt patvērumu pie, eh, pieteikumi no sīriešiem Lesbas salā. Tāpat eh, prioritāri citās salās tiek skatīti citu eh, patvērumu meklētāju pieteikumu. Grieķija ir pilnīgs atbalsts šajā ziņā, un visos šajos pūliņos mums ir cieši jāsadarbojas ar trešajām valstīm izmantojot visus iespējamos rīkus, lai nodrošinātu labāku sadarbību pār atpakaļ uzņemšanu un atpakaļ nosūtināšanu. Mēs nedrīkstam izlikties, ka mūsu attiecības ir tādas pašas kā agrāk, kamēr daudzas mūsu partnervalstis, tā skaitā tās, kuras rēķinās ar mūsu tiešo atbalstu, atsakās izpildīt pienākumu uzņemt atpakaļ savus pilsoņus. Pēdējā plenārsēdē bija iespēja runāt par jauno komisijas paziņojumu par eh, migrācijas ārējo dimensiju. Mēs ceram, ka Eiropas parlaments un Eiropa padome atbalstīs jauno pieju, kura tiks veidota. Komisija ir gatava sākt ieviest jauno koncepciju. Un paralēli tam mēs turpināsim mūsu koordinētos pūliņus, lai vērstos pret eh, cilvēku pārvadātāju tīkliem, kas ir atbildīgi par migrantu vismazāk aizsargāto eh, daļu. Esmu pateicīgs par jūsu atbalstu šajā jomā un par cilvēku kontrabandas jautājumiem, būtisko uh, antitrafika direktīvu no dzimuma perspektīvas. Tāpat arī cerīgi raugos uz rezolūcijas pieņemšanu par cilvēku tiežniecības uh, eh, apkarošanu Eiropas Savienības ārējās attiecībās. Un tagad es vēlos runāt par vēl vienu svarīgu elementu mūsu visaptvarošajā pieejā par kopīgo Eiropas patvērumu sistēmu. Pirmā daļa tika prezentēta 4. maijā un ir pienācis laiks darboties balstoties uz kopīgiem noteikumiem un taisnīgu kopīgu atbildību uzņemšanos. E, piedāvātā Dublinas sistēmas reforma, Eirodak e, stiprināšana un EASO pārveida par patiesu Eiropas eh, patvērumu aģentūru. Un ar šiem pasākumiem mēs spēram lielu soli uz priekšu pareizajā virzienā. Mēs veidojam Eiropas līmeņa struktūras un nepieciešamos rīkus visaptvarošas sistēmas izveidošanai. Es rēķinos ar atbalstu no deputātiem Vikstrāms, Kirkopa un Nedermiller, kuri ir referentēni referenti šajos jautājumos, lai varētu bez aizciešanās pieņemt šos svarīgos jautājumus. Otrā pakete ar tieši tikpat ambicioziem priekšlikumiem ir paredzēta uz jūliju mēnesi. Tāpat šeit būs runa par trešo valstu pilsoņiem un ekonomisko un sociālo devumu Eiropas Savienībai. Es vēlētos paust jums savu pateicību par tām debatēm, kas notika pagājušajā uh, otrdienā, kā arī attiecībā uz Eh, priekšlikumiem par Eiropas Savienības zilās kārtas direktīvu. Eh, šo reformu atbalsta Eiropas Savienības dalība valstis un uzņēmumu, lai piesaistītu kvalificētus trešo valstu pilsoņus, lai varētu izmantot tās prasmes, kādas mums būs vajadzīgas tuvāko gadu laikā. Abas šīs iniciatīvas ir daļa no ilgtermiņa stratēģijas legālās migrācijas jomā. Es pilnīgi skaidri pagājušajā nedēļā norādīju, ka ikviena interesēs ir tas, lai mums būtu politiskā griba eh, padarīt legālo migrāciju un integrāciju pār politiskām prioritātēm, lai varētu taiskaitā risināt nekavējošās eh, patvērumu meklētāju vajadzības. Šeit ir runa pār Eiropas Savienības veidošanu sociāli un ekonomiski stiprāku. Par vienu no tematiem, kur es uzskatu par ārkārtīgi būtiskiem, un es zinu, ka lielākā daļa no jums piekritīs par pūliņiem eh, paturēt eh, spēkā Schengenas zonas viengabalainību. Un es domāju, ka vienošanos mēs varēsim panākt šī mēneša beigās Eiropas, eh, par Eiropas robežu un krasta apsārdzi. Tādā veidā tiks stiprināts Eiropas Savienības robežas, eh, migrā, migrācijas eh, pārvalde, pārvaldība kļūs efektīvāk un tiks uzlabota Eiropas Savienības E, drošība. Un visbeidzot jānorāda, ka tas būs nozīmīgs instruments, lai saglabātu brīvas pārvietošanās principu Schengens zonas iekšienē. Es vēlos pateikties visu grupu referentiem par darbu ļoti saspringtajos termiņos. Un tagad es pievērsīšos nesenajam komisijas priekšlikumam attiecībā uz vīzu atcelšanas mehānismu pārtraukšanu un eh, vīzu režīma liberalizāciju Gruzijai, Ukrainai, Kosovai un Turcijai. Par pirmo priekšlikumu runājot, diskusija eh, virzās gausi Es apsveicu mm, parlamenta piešķirto prioritāti šim dosijai, un es paļaujos uz to, ka pārtraukšanas mehānismu pieņems abi likuma devēja bez kavēšanās. Tomēr Mūsu diskusijās eh, par eh, jauno pārtraukšanas mehānismu eh, nedrīkst iekavēt sarunas par vīzu liberalizācijas mehānismu Gruzijai, Ukrainai, Kosovai un Turcijai. Paužu nožēlu par to, ka piekdienu padomu nevarēja pieņemt vispārīgu pieju par Gruziju. Vīzu liberalizācijas valstīm ir jātiek novērtētām individuāli un balstoties uz to panākumiem tomēr esmu gandarīts par padomas politisko apņemšanu turpināt strādāt pie šī dosie, un, protams, es rēķinos ar jūsu atbalstu, lai varētu panākt taustām progresu. Par vīzu režīmu reciprocitāti ar Kanādu un Savienotajām valstīm. Esmu saņēmis un pieņēmis zināšanai jūsu komitejas priekšsēdētāja nosūtīto vēstuli. Mēs pilnībā apzināmies mūsu juridiskos pienākumus šajā sakarā. Tāpat arī mēs pilnībā apzināmies, kā jūs esat to redzējuši no mūsu aprīļa paziņojuma negatīvās un ekonomis, ekonomiskās un politiskās sekas kādas var rasties no veivera atcelšanas. Kā jūs zināt, šī vīzu savstarpīguma problēmas tika sas, uh, apspriestas uh, iepriekšējo mēnešu laikā ar Amerikas un Kanādas uh, valdībām. Es nesen tik, tikos ar Kanādas ministru un esmu iecerējis intensificēt kontaktus visos līmeņos. Mēs esam iecerējuši strādāt, lai panāktu pilnu vīzu režīmu savstarpīgumu eh, visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, gan ar Savienotajām valstīm, gan ar Kanādu. Eh, priekšlikums eh, par drošību jau ir pieņemts no mūsu partneru puses, un tam vajadzētu atvieglot mūsu diskusijas ietvers, kas tiek piedāvāts patiesai drošībai Eiropā, ir virziens, pa kur mums jāiet, lai ņemtu vērā um, šodienas draudus, jo vienas uh, Eiropas Savienības uh, valsts iekšējā drošība ir visas Eiropas Savienības drošība. Mūsu nākotnes prioritātes ir uzlabot informācijas apmaiņu, E, starp savienojot mūsu drošības datubāzes un panākot to, lai drošības amatu personām es caur Eiropā ir vienāds refleks dalīties informācijā ar kolēģiem um, Eiropas valstīs tieši tāpat, kā viņi to dara savu valstu iekšienē. Un šajā drošības vidē Eiropas pretterorismu centram un Eiropolam ir jābūt eh, operatīviem centriem informācijas kopīgā izmantošanā, draudu izvērtēšanā un operatīvajā koordinēšanā. Mēs esam piešķīruši centram papildu resursus 2016. gadam. Ar jūsu atbalstu un jūsu devumu mēs esam piešķīruši Eiropolam jaunu juridisko ietvaru, lai varētu uh, tā redzējuma apstiprina īstenot. PNR direktīva ir kļuvusi par realitāti, un tā ir jāievieš ātri un pilnībā. Es neatkārtošu eh, to vēlreiz dalību valstī. Mēs tās atbalstīsim visos veidos, un mūsu eksperti tiekas, lai runātu pār izaicinājumiem. Tālāk par šaujamieročiem. Padomi ir sagatavojusi vispārīgo pieju jau pagājušā nedēļā un var sākt trilogu šajā sakarā. Mums ir jāpaturprātā tas, ka tas attiecas tikpat uz drošību, cik uz iekšējo tirgu. Orlando Slaktiņš vēlreiz norādīja, cik šis jautājums ir aktuāls. Pusautomātiskie ieroči paredzēti militārai lietošanai e, nevar būt paredzēti medībām. E, Kalašņikovā ir 15. Nedrīkst būt pieejami tirzniecībā. Tie va AR-15 izmantošana Orlando parādīja, ka e, tie var tikt izmantoti slaktiņu organizēšanai, kā to parāda Orlando notikumi. Es rēķinos ar jūsu tīpaši Monikas Holmajeras atbalstu, lai mūsu e, kontrterorisma direktīva e, būtu nozīmīga cīņā pret terorismu. Es saprotu, ka nākošajā nedēļā Liba pieņems sarunu mandātu un sāksies trilogi. Un šajā sakarā vēlreiz norādu, ka ir nepieciešams augsts ambīciju līmenis, it īpaši attiecībā uz teroristu pārvietošanos Eiropas Savienības iekšienē un uz Eiropas Savienību. Tam ir jātiek iekļautam jaunajos noteikumos. Tālāk runājot par mūsu pretnarkotiku politiku, ir diskusijas par jaunu pieju Eh, un juridiskajam ietveram attiecībā uz eh, psihoaktīvām vielām, ko pie kā strādā Nīderlandes prezidentūra. Un mēs ceram, ka parlaments un padomu drīzumā panāks vienošanos šī dosies sakarā. Un runājot par pēdējiem pieciem mēnešiem, man ir jānorāda, ka ir panākts eh, nopietnas progress drošības pasākumos, lai gan izaicinājumi ir vairāk un tie ir kļuvuši steidzamāki Mēs strādājam pie tā, lai izveidotu stabilu e, juridisko ietvaru patvērumu ziņā, lai varētu stiprināt mūsu robežas tajā pašā laikā atverot e, bezvīzu piekļuvi. Mēs strādājam mūsu pilsoņu interesēs, lai viņi varētu izmantot savas tiesības un brīvības. Mēs mēģinām visos gadījumos atrast pareizo līdzsvaru un vēlos norādīt, ka mūsu diskusijas Libē un plenārsēdē ir pieaugusi apzināšanās Eiropas pilsoņu vidu par Eiropas līmeņa reakciju uz izaicinājumiem. Un es vēlreiz vēlos jums pateikties par jūsu pieliktajiem pūliņiem un turpināsim darbu. Paldies par uzmanību! Thank you very much, Commissioner. Liels paldies, komisārkungs! Paldies par šo detalizēto ievadu izklāstu. Kā jau teicām sākot, mm, vispirms. Uh, Mr. Engel, uh, instead of Mrs. Sor vispirms vārds uh, koordinatoriem. Un tad pēc tam tiks dots vārds uh, visiem pārējiem deputātiem, kas vēlas izteikties. Gijomas kundze, um, Dalons, Fajans kundze, Kiničī, Gomešs, Nindermalera kungs un tā tālāk un tā joprojām. Tātad tik tā koordinatori. Lūdzu, aprobežieties tikai ar divām minūtēm, lai būtu iespēja arī dzirdēt atbildes. Mr. Uh, Mr. Engel, please. Thank you, Madam Chair. And, uh... Paldies, priekšsēdētāji, saka Engel kungs. Paldies arī, ka jūs pieminējāt komisārus, bet, nu, patiesībā, protams, mēs esam koordinātori. Es ar prieku uzstātos arī kā komisārs, lai gan, nu, Mitrī gadījumā es drīzāk vēlētos pateikties viņam par to, ka viņš ir ieradies un es nevēlētos ieņemt viņa vietu. Taču, taču un turpināšu franciski, veicinot valodu daudzveidību. Komisāra kungs, man jau bija iespēja, nu, negluži iebilst jums uh, plenārsēdē pavisam nesen, bet paust uh, satraukumu par uh, dažiem aspektiem, kas saistīti ar mūsu patvērumu politiku. Jā, es esmu par to, ka mēs saglabājām nepieciešamo solidaritātes principu, bet šķiet, ka pēdējo reizi mēs izgāzāmies. Un šie te 160 uh, tūkstoši cilvēku, nu tas ir. To mums nav izdevies pārvietot, mums ir izdevies varbūt pārvietot pāris tūkstošus, bet es um, nedomāju, ka. Um, patvērumu jomā dalībvalsts loģika varētu būt citāda. Es zinu, ka manas teiktais um, sasauc ar to, kas tiek domāts manā politiskajā grupā. Mums vajadzētu vairāk padomāt par to, ko uh, dalībvalsts dara, atsakoties no Eiropas solidaritātes. Tas nav iespējams, ka mēs maksājam par visu. Uh, Un pirmo reizi, kad mēs pieprasām kontinentālos solidaritāti, ir dalībvalsts, kas gluži vienkārši paziņos, mums tas neatiec. Tas ir sākāms par imigrāciju kopumā, bet, protams, ka tas attiecas uz uh, patvērumu kā tādu, jo iespējams, ka patvērumu meklētāju skaits ir tik liels un ka uh, šo patvērumu pieteikumu skaits vienā noteiktā valstī ir tik liels, ka mums būs jāpārdala arī šis uh, sloks. Un ja mums eh, neveiksies tāpat, kā ir neveicies līdz šim, tad es domāju, ka eh, mēs vairs nebūsim, tic, mūsu darbība vairs nebūs ticamības eh, iedzīvotāju acīs. Jūs nebijāt klāt, bet Timermans kungs un Mogherini kundze pagājušajā plenārsēdē iepazīstināja mūs ar komisijas jauno loģiku, kas attiec uz imigrāciju. Ja es vēlētos izteikties polemiski, ka tad tagad es teiktu tā vietā, lai investētu infrastruktūrā Āfrikā, kā to dara, piemēram, Ķīni, Ķīna, mēs atbalstam vairāk Āfrikas valstis, lai tās varētu kļūst par tādiem kā Āfrikas uh, cietokšņiem, bet es domāju, ka tam nebūtu nekādas jēgas un tas arī nedarbotos efektīgi. Un es būtu ļoti pateicīgs jums un arī uh, komisijā attiecīgajiem darbiniekiem, ja jūs pārdomātu šo priekšlikumu jo gal galā mēs uzsākam um, satarbību ar uh, Āfrikas uh, valstīm, nu, loģika nav pareizā, jo uh, nekas netiks darīts ne Āfrikas labā, ne arī mūsu labā, un mums ir jāsaprot, ja mēs neveicināsim attīstību Āfrikā, uh, Uh, ar daudz lielākiem līdzekļiem nekā tie, ko esam piešķīruši līdz šim, un ja mums neizdosies piešķirt šos līdzekļus, arī te mēs izgāzīsimies. Un ja mēs tikai mirklīt iedomātos, uh, piemēram, kas notiks Nigērijā, kur pavisam drīz būs 450 uh, miljoni iedzīvotāji, ar milzīgu teroristu grupēm, kas darbojas šīs valsts eh, ziemeļos, nu es nevaru pat iedomāties, ko tas varētu nozīmēt uh, imigrācijas jomā. Ja situācija būs ļoti grūti pārvaldīt. Paldies. Really Paldies visiem kolēģiem, kas eh, izteiksies lūdzu, aprobežojieties ar divām minūtēm jo pretējā gadījumā nebūs iespējas dot vārdu visiem un dzirdēt atbildes. Cipels kundze. Jā, paldies priekšsēdētājiem, paldies komisāram Abram Apurlis par šo īso izklāstu, un es vēlētos uh, varbūt uh, aprobežoties ar pāris punktiem. Viens komentārs pēdējo nedēļu laikā mēs esam uh, uzslavējuši Turciju par to, ka tā ir uzņēmusi tik daudz bēgļu, bet, diemžēl, uh, mēs nevaram joprojām izteikt eh, šādus te eh, labus vārdus attiecībā uz dalībvalstīm. Tās neuzņem pietiekami daudz bēgļu. Un es domāju, tādējādi mēs eh, zaudējam arī ticamību attiecībā uz trešām valstīm. Proti, mēs it kā cenšamies atbalstīt šīs valsts, bet vienlaikus nesniedzam labu piemēru no savas puses. Tāpēc es domāju, nākamo uh, uh, nedēļu laikā mums ir jāpanāk solis uz priekšu attiecībā uz tā devēto relocation un arī resettlement, tātad pārvietošanu. Tālāk par Turcijas vienošanos uh, bija plānots, ka mēs uh, īstenosim tādu kā apmaiņu par katru atpakaļ nosūtīto sīrieti. Mēs uzņemsim vienu, bet, diemžēl, tas joprojām nedarbojas. Kāpēc mēs aprobežojamies tikai ar sīriešiem? Un visbeidzot, ja mēs nosūtam atpakaļ visus tos bēgļus, kas caur Turciju nonāk Grieķijā. Nu, vai mēs tādējādi ievērojam šos noteikumus attiecībā uz uh, šo pieteikumu izskatīšanu, vai tas ir saskaņā ar Eiropas likumdošanu un starptautisko likumdošanu, vai to vispār ir iespējams uh, savietot? Tālāk par um, patvērumu vadlīnijām, kas ir jāpārstrādā tās vēl nemaz nav tik vecas, tās patiesībā vēl netiek īstenotas, un tagad mēs nāksim klajā ar jauniem pasākumiem. Mans jautājums, vai jūs varat garantēt, ka komisijas priekšlikumos tik tiešām tiek domāts par turpmāku harmonizēšanu, bet Um, izskatās, ka standarti um, netiks uzlabot, tie drīzāk varētu tikt atšķaidīt, un tas nebūtu vēlams. Un visbeidzot par vīzu politiku, par šo reciprocitātes principu ar ASV. Vai mēs tik tiešām vēlamies to uh, panākt, jo tam būtu milzīgas sekas no uh, ekonomiskā viedokļa? Uh, Bet es domāju, ka tagad bumba ir ASV uh, laukumā. Un es domāju, ka ASV tagad ir jāizteno savas apņemšanās un tik tiešām ir jāievēro vīzu reciprocitātes princips. Un es ceru, ka arī šajā jautājumā komisija ieņems pavisam skaidru nostāju attiecībā uz ASV un mēs beidzot kaut ko panāksim, lai panāktu šo reciprocitāti. Paldies, tagad vārds Kirkopkungam priekšsēdētāji, komisārs, komisārkungs. Mēs priecājamies, ka esat šeit, mēs priecājamies par to, ka jūs vēlaties ierasties šeit un uzsākt atklātu un godīgu dialogu. Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tie lēmumi, kurus mēs pieņemam, ir ļoti izšķirīgi nākotnē. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība šobrīd ir tik uh, eh, izaicinājumi pilnā brīdī gan uh, no drošības viedokļa, no imigrācijas viedokļa, un uh, Es domāju, ka tikai kopā ar kopīgiem resursiem mēs varam eh, to panākt, un es ceru, ka apvienotā karalista arī turpmāk sadarbosies ar Eiropas Savienību. Es ceru, ka jūs man piekritīsiet. Pēc nesenās eh, džai padomas ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams nodrošināt uh, mūsu informācijas sistēmu sadarbību. Es uh, priecātos, ja komisārs varētu komentēt detalizētāk šo punktu un cik ātri mēs varam sagaidīt, ka te kaut kas tiks mainīts tālāk. Kā referents Eirodak jomā, es uzskatu, ka mums ir jānodrošina, lai šīs datu bāzes būtu savstarpēji sasaistīts un lai visa likumdošana, visas sistēmas, ko mēs izveidojam, nedarbotos izolēti, bet gan kopā. Un visbeidzot, imigrācijas jautājums. Eiropas Savienības un Turcijas atpakaļ uzņemšanas nolīgums. Vai komisārs varētu uh, informēt mūs par to, kad būs pirmais ziņojums par to, kā uh, tas tiek īstenots, kad būs, uh, vai tas tiek pilnībā īstenots un vai mēs tik tiešām varam runāt par pozitīviem skaitļiem, ja paraugāmies, cik daudz cilvēku ir ticis nosūtīts atpakaļ. Ir ļoti labi, ka komisijas nesenajā komunikē ir izklāstīts tas, ka uh, Uh, komisija ir apņēmis pilnīgi īstenot šo plānu, bet vai komisija nozīmē, komisija uzskata, ka ir iespējams uh, izdarīt lielāku spiedienu uz trešām valstīm par šo uzņemšanu, un ko jūs darīsiet tādā gadījumā, ja šīs valstis pret to izturēsies negribīgi? Protams, ka allaži ir jāpatur prātā cilvēktiesības un par to, cik droši ir atgriezt cilvēks uz kādu no šīm valstīm. Uh, bet ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jānosūta atpakaļ tie cilvēki, kur nav pelnījuši starptautisko aizsardzību, bet ņemot vērā to, cik maz cilvēku uh, tiek uh, nosūtīts atpakaļ, uh, un to, cik ierobežot ir mūsu līdzekļi, mums neizdodas aizsargāt vismazāk aizsargātos cilvēkus. Vai komisija uzskata, ka tagad mums vajadzētu būt striktākiem attiecībā uz trešām valstīm, uz, uh, attiecībā uz tām valstīm, kas neīsteno savu ārtavu, jo arī uh, uz tām gulsts atbildība par šo startautisko krīzi. Es saprotu, ka mēs nevaram deleģēt kādam atbildību, bet mēs nevaram atrisināt šo krīzi vieni paši. Lielas paldies vēlreiz, kas esat ieradies. Paldies, Vīkstrēms kundze. Lielas paldies. Un paldies komisāram par to, ka ir ieradies šo pēcpusdienu šeit pie mums. Allaž ir ļoti interesanti apmainīties viedokļiem un diskutēt par dažādiem dosjē ar jums. Es to novērtēju. Varu garantēt, ka strādāsim kopā komandas gaisotnē, lai panāktu labu risinājumu par uh, Dublīnu, par procedūrām un EASO. Tas viss ir tik savstarpēji saistīts, ka mums ir nepieciešama šāda pieeja, lai panāktu to visu konsekventā veidā. Atgriežos no tikšanās ar NVO šo pēcpusdienu, nu, 5 minūtes pirms ierados šeit zālē, un NVO pārstāvi pauda ne tikai šodien, bet kopumā dziļas bažas par to, ka tas, pie kā mēs strādājam, rada sistēmu, uh, kas drīzāk līdzinās Austrālijas pieejai, proti, ka mēs atstumjam cilvēkus, un es domāju, ka mums ir vislabākie nodomi. Es zinu, ka jums tādi ir, un ka tas mums ir kopīgi šeit parlamentā. Mums ir nepieciešama holistiska pieeja imigrācijas ziņojumā. Bet, kad mēs dzirdam šādu satraukumu pilnas balsis no ministru puses dalībvalstīs, uh, un par to, ka tagad ir vēlme atkārtot to, kas ir noslēgts ar Turciju, arī attiecībā uh, uz Lībiju, es dzirdēju Austrijas iekšlietu ministru teikt to. Tie ir ļoti satraucoši signāli, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Vai mēs tagad paplašināsim savas ārējās robežas uz trešām valstīm? Un, uh, otrkārt, es vēlētos atgriezties pie tā, ko kolēģi jau pieminēja Eiropas Savienības un ASV vīzu um, savstarpējumu um, principu neievērošanu. Jūs zinat, kādi te ir juridiskie um, pienākumi. Jūs tā, tiem pieskārāties, bet būtu ļoti labi un apsveicam, ja šo pēcpusdienu mēs beidzot uzzinātu. Vai jūs varētu apstiprināt, ka jūs uh, nosūtīsiet atpakaļ deleģētu aktu par šo dosiju? Paldies! Paldies, Ēnas skundze. Jā, paldies. Es vēlētos uh, dzirdēt papildus informāciju par sekošo. Vispirms par šo te Turcijas vienošanos. Man ir jautājums, vai visi paredzētie pasākumi attiecībā uz Grieķiju ir tikuši piešķirti, tātad, kas attiec uz ekspertiem, atbalstu, uh, izskatot uh, patvēra meklētāju uh, prasības, vai tas viss ir piešķirts, jā vai nē, un tālāk, ko jūs teiktu par šo kritiku, kas izskan no pieteikumu iesniedzējiem. Uh, daudzos gadījumos šī te pieteikuma tiek uh, noraidīti, un tie ir jāpārstrādā. Ir gadījumi, kad uh, trans, uh, dzimam cilvēki tiek nosūtīti atpakaļ uz Irānu, kas ir skandalozi. Tālāk ir eh, pakistānieši, kas, piemēram, nav tikuši uzņemti atpakaļ un gal galā jau mēnešiem ilgi pavada cietumā, gaidot savu atpakaļ nosūtīšanu. Ir gadījumi, kad cilvēki no Afganistānas nav uh, spējuši īstenot ģimenes apvienošanos un tā tālāk un tā joprojām. Tā tad ir gadījumi, kad uh, patvērumu meklētāju pieteikumi netiek pienācīgi izskatīti. Es teicu, gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Un vēl. Vīzu liberalizācija ar Turciju. Vai te ir kas jauns? Vai komisija paliek pie tā, ka te nevajadzētu piekāpties vai te ir izpildīti visi 72 kritēriji un tālāk par Dublinu. Taisnīgumu jeb korektūras mehānisms, cik daudzas dalībvalstis vēlas atbalstīt šādu te uh, korektūras mehānismu šobrīd, un visbeidzot uh, cilvēku tirgotāju apkarošana kas pēc tiem pasākumiem, kas šobrīd jau ir paredzēti Frontexam, uh, kas vēl ir paredzēts? Tātad kāda kvalitatīva pasākuma vēl? Paldies. Keller, sorry. sorry. Tagad Kellers kundz, lūdzu. Paldies. Jautājums par Grieķiju. Bija ziņojumi, pareizāk sakot, par Nīderlandes prezidentu teica, kā viņi nav apmierināti ar Grieķijas patvērumu apelācijas komitejām un ka e, šīs lēmums tagad ir jāpārskata, jāpārsūdz, un varbūt, ka šie lēmumi īsti nav atbilstīgi ar to, ko daži domā, bet, nu, šīs komitejas ir, lai vispār pieņemtu lēmumus. Es nezinu, vai esat par šo diskutējis tieslietu iekšlietu pārdomē, vai jūs varētu norādīt, nu, kā tas viss attīstījās, kāds bija reakcijas, tad um, arī ASO norāda patvērā, patvērumu meklētāju mm, pieteikumus, jo nav pietiekama pamatojuma. Vai Eiropas komisija izmeklē arī šādus gadījumus? Tad arī šodien bija aktuāls jautājums par to, ka Grieķija no jauna tiek iekļaut apakaļ Dublin sistēmā. Jūs atkal vēlties uh, Eh, tu Grieķiju atkal Dublīnas sistēmā iekļaut līdz gada beigām, vai jūs varētu izvērtēt arī situāciju tā, ka līdz gada beigām eh, būs jau eh, atvērtas vienkārši uzņemšanas infrastruktūras, lai šīs problēmas tik atrisinātas. Es domāju, ka izklausās viss ļoti optimistiski. Un presē tiek rakstīts, ka e ASO arī nāca klajā ar ziņojumu par Turciju, par to, ka Turcija nav uh, atbilstīga valsts, kas atbilstīgi skatītu patvēru meklētāju pieteikums, bet nu šis ziņojums nav publicēts, jo politiski tas ir radījis dažādas um, pretrunas. Varbūt jūs varētu tomēr mums informēt par šo ziņojumu. Tad vēl par uh, Eh, par robežu pārvaldību trešajām valstīm. Ko tas īsti nozīmē? Saprotu, jā, arī Deva komitejā mēs runājam par uh, robežu kontroli. Tas nozīmē, ka jānosūta aprīkojums, jāapmāca robežu sārgi, lai mazāk uh, cilvēku ietu pār šīm robežām. Ko īsti nozīmē šī robežu pārvaldības daļa? Ko tas īsti nozīmē? Paldies tagad, Ferāra kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī komisāru kungam. Jā, es arī runāšu par trim punktiem. Pirmais punkts attiecas uz patvērums sistēmas pārskatīšanu, Dublinas regula pārskats. Nu, mēs jau par uh, to runājām katrā uh, sēdē, plenārsēdē, Libe komitejā šis priekšlikums mūs neapmierina, jo tas joprojām uh, nosoda tās valsts, kur uh, pirmās ierodas imigranti un viņas tiek sodītas geogrāfiskā apsvērumu dēļ. Korektīvais mehānisms ir reaktīvs un ir proaktīvs mehānisms, kā jau tas tik teikts arī uh, pagājušās nedēļas pirmdienā, kad prezentējām pētījumu, kur pasūtīja Eiropas parlaments kā tad attiecīgā valsts var uh, uh aktivizēt ar uh, izmitināšanas mehānismu, taču netiek palīdzēts tai valstī, kas pirmā uzņem imigrantus. Pirmā fronts līnijas valsts ir tā atbildīgā. Uh, Tad, ja tur netiek atzīta imi, imigrantam starptautiskā aizsardzība, viņš atgriežas uz savu izcelsmes valsts un tad otro reizi mēģina ierasties Eiropā. Un tas, kas līdz šim nav darbojies, tas joprojām ir atrunāts arī jaunajā priekšlikumā. Tas at, nu, atbilst tikai dažu valstu interesēm. Te nav runa par līdzvērtīgu atbildības pārdali. 80. pantā līgumā par to tiek teikts. Tad, nu, jautājums. Uh, kā jūs neņemat vērā joprojām Eiropas parlamenta pausto vēlmi. Mēs taču pieņēmām arī šeit parlamentā ziņojumu par holistisko pieeju vidusjūras reģionam. Otrs jautājums - vienošanās ar Turciju arī te esam ļoti kritiski. Šī vienošanās nav starptautiska vienošanās, tas nav pakts, tas ir tāds paziņojums, politiskā deklarācija. Te nav nekādu garantiju par to, ka Turcija vispār ievēro savus saistības. Tad, kad uh, Turcija būs saņēmusi, jā, mūsu sniegtos uh, solījumus, uh, proti vīzu liberalizācija, mm, viens miljārds no ES budžeta. Uh, kur ir garantīja, ka Turcija pildīs savas saistības. Viņi tad, tad pieprasa, lai mēs īstenojam savas, bet mēs nekādam varam pieprasīt, lai Turcija pieprasa savus, īsteno savus saistības. Vienmēr esam arī kritizējuši Turciju par to, kā netiek ievērotas pamatiesības šajā valstī, par to, ka nav arī vārda brīvība, presas brīvība, tā nav arī droša valsts. Un šodien Turcija arī nav ratificējusi. Ratificē Eh, Ženēvas konvencija par bēgļiem. Līdz ar to nav nekādas garantijas par to, ka Turcija vispār ievēros imigrantu tiesības, eh, ņemot vērā Eiropas standārtus, kā tas ir mūsu pamatīsību hārtā. Un pēdējais par šo Immigration Compact. Vai jūs domājāt izveidot sistēmu, kur soli pa solim tiks uh, uzraudzīta fondu izmantošana, jo sadarbībā ar trešajām valstīm, kur joprojām spēkā ir diktatūras, liela korupcija, es ļoti šaubos, ka šī nauda tik tiešām palīdzēs uh, šo valstu attīstībai. Līdz ar to es gribētu zināt, vai komisija ir iecerējusi veikt monitoringu, lai pārliecinātos par to, kā tiek izmantota nauda, kādi rezultāti tiks sasniegti. Paldies! Mrs. Maier. Meijers kundze. Dank u, voorzitter. Uh, ondanks, of beter gezegd... Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušajā nedēļas nogalē 3, 2300 eh, imigranti atkal aizgāja bojā pie Itālijas krastiem Gruzijai, Ukrainai, Kosovai, Turcijai arī tiks piešķirtas vīzas, un tad būs lielāka islamizācija, būs masveida imigrācija Nu, nerīkojieties tā, it kā Nīderlandei būtu nepieciešams vēl vairāk uh, kandidātu uz darba vietām. Mums bezdarbs ir milzīgs, spiediens uz darba tirgu ir milzīgs. Šī zelta biļete imigrantiem, uh, viņu skaits vēl pieaugs, uh, visam no tām izrotošajām sekām. Mēs taču redzam, ko tas ir nodarījis mūsu sabiedrībai. Otra lieta par integrāciju Es eh, domāju, ka situācija pilsētās norāda, ka patvēru meklētāja integrācija nozīmē to, ka viņiem ir tiesības, bet nav nekādu pienākumu. Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt nosūtīt viņus atpakaļ uz savām valstīm. Integrācija nav darbojusies. jābūt drošiem par to, ka šie cilvēki piemēros mūsu likumiem un standartiem. Un te islams spēlē ļoti svarīgu lomu. Ir bijuši arī incidenti. Ko komisija ir darījusi? Vienkārši aizvērus acis. Šie priekšlikumi ir jāceļ. Paldies. Noslēdzam koordinātoru ciklu. Bet vēl kāds lūdzu? Es vismaz eh, vēlētos distancēties no tā, kas nu pat izskanēja par to, ka bēgļi ir eh, laimes meklētāji. Es domāju, ka to es vēlējos vēl pateikt. So, I will uh, give back the floor now to the commissioner. Tagad vārds komisāra kungam. Paturot prātā to, ka vēl 14 kolēģi vēlas uzdot jums jautājumu. Lūdzu. Paldies. Vispirms seikš, eh, teikšu sekojušiem. Daudzi no jums runāja par deligā, delikāto jautājumu, kas ir solidaritāte, Engelkungs, Perāra kundze un citi. Mēs pilnībā piekrītam jūsu sacītajam. Varu apliecināt, ka tas vienmēr ir mūsu prātos. Mums ir jāpārliecina valstis par to, ka praktiski šīm valstīm ir jāpauž solidaritāte. Solidaritāte brīnišķīgi vārdi, bet, nu, tie nav tikai lozungi. Te nav runa par morālām vērtībām, bet tie ir arī juridiski principi, par kuriem ir ļoti skaidri rakstīts līgumos. Mūsu prioritāte - mudināt visas dalību valstis arī pildīt savu lomu um, izmitināšanā. Pēdējo nedēļu laikā esam redzējuši pozitīvus signālus. Šis uh, brīdis pienāk, bet nu lēnām ļoti. Tagad ir uh, laiks pār um, slēgt ātrumu. Visiem ir jārīkojas ātrāk. Sīpelskundze, jūs uzdevāt jautājumu par starptautiskajiem pienākumiem, kas attiec uz vienošanos ar Turciju. Turcijā sīrieši var pieregistrēties, uz, lai saņemtu pagaidu statusu. Tad sīrieši nevar tur prasīt starptautisko aizsardzību. Vai tā būtu kondi, nosacīta vai šī subsidiārā Un Turki to ir vienmēr ir arī apliecinājuši, ka viņi ir apņēmis pilni izdot lēmums sešu mēnešu laikā kopš reģistrācijas datuma, lai atrisinātu esošo pieteikumu. Uzkrājumu. Tad, nu jā, nesamazinot kvalitāti, tiks uzlabots ātrums. Turcija arī sīriešiem un nesīriešiem ir be, eh, eh, bez maksas nodrošinājusi arī piekļuvi veselības aprūpe, izglītības nozarei. Tā kā mēs runājam par Turciju, vēlos norādīt, ka veiksmīga ES Turcijas paziņojuma vai vienošanās uh, īstenošana, jā, tā nav. Uh, nu, tas nav, tā nav gluži vienošanās. Mēs zinām, kāda ir atšķirība starp šo statement, kā paziņojumu un agreement vienošanos, bet nu, tā ir apņemšanās. Tātad, ja tā tiek veiksmīgi īstenota, tad tā būs absolūta mūsu prioritāte. Uh, to visu uzraudzīt un darām arī visu, darām visu, lai sniegtu ekspertīzi un tehnisko atbalstu grieķu un turku iestādēm. Nu, šī mūsu vienošanās sniedz rezultātus. Ir jāatzīst, ka ievērojami ir samazinājies nelegālo imigrantu skaits, kas ierodas no Turcijas Grieķijā. Vairāk nekā 400 migrantu uh, ir nosūtīti atpakaļ uz Turciju, tā skaitā 31 sīrietis, kas atgriezās tur brīvprātīgi. Vairāk nekā 300 sīrieši ir uh, pārvietoti no Turcijas, un tas tikai pierādas to, ka šīs, uh, šīs uh, mūsu vienošanās uh, darbojas labi. Tie rezultāti nav iespaidīgi, bet, nu, vismaz tas sāk uztēties. Protams, ir jāievieš vēl dažādas izmaiņas, arī eh, dažādi izaicinājumi, ir jāpalielina Grieķu iestāžu kapacitāte um, apstrādāt laicīgi nepieņemami bez šos uh, pieteikumus. Tālāk par uh, vīzu apusējību, kam minēja Sīpēls kundze. Marais kunga vēstulē viss jau ir skaidri pateikts Vai parlaments ir iecerējis pieņemt rezolūciju par šo jautājumu? Kolēģi, lēms par nākamajiem soļiem. Es tagad nevaru jums sniegt detaļas par uh, termiņiem. Par paziņojumu, 12. aprīļa paziņojumu. Komisija uzskatīja, ka nepieciešams uh, prezentēt un skaidrot Eh, ko nozīmēs vīzu atbrīvošana, vīzu režīma atvieglošana. Mēs gribējām uzsākt arī nopietnas diskusijas pirms pieņemam tālākus pasākumus, kam var būt arī negatīvas sekas. Pēc Lībijas sanāksmes ar Āfrikas valstīm par šo imigrācijas kompaktu. Šī jaunā pieeja ir ne tikai nepieciešama, bet pat steidzami nepieciešama. Tā ir jāīsteno nekavējoties, lai mazinātu nelegālo imigrantu skaitu vidusjūras reģionā. Tas nevar ilgt gadiem. Tajā pat laikā ir jāievēro arī pamattiesības Tas būs visas īstenošanas centrā. Šīs ir cilvēku plūsmas, kas nāk no Zemsahāras Āfrikas valstīm, no kurienes nāk katru gadu ļoti daudz cilvēku, jo Ziemeļāfrikas valstu robežas ir viegli šķērsojamas. Tālāk runājot par atšķirībām, ko mēs esam darījuši ar Turciju savā sadarbībā ar Turciju. Mēs redzam, ka Turcijas politiskais stāvoklis ir stabils. Un mums ir jāstrādā ar viņiem. Mēs nevaram eh, teikt, ka tiem tas pats notiks ar Lībiju. Nē, diemžēl Lībijā ir ļoti daudz problēmu, un tā ir izgāzusies vai tā saucamā neveiksmīgā valsts. Un ir ļoti grūti strādāt ar valsti, kurā nav īstu uh, institucionālu partneru. Vai mēs varam runāt par to, kā būs šis kopīpējs statements, kāds mums ir Turcija ar Lībiju? Nu, mums te jāņem tomēr katras valsts specifika vērā. No Ēģiptes imigrantu skaits ir dubultojies, lielais vairums nelegālo imigrantu skaits nāk no uh, Zemsahāras Āfrikas un viss iet caur Lībiju. Mums ir ātri jārīkojas. Uh, lai iesaistītu izcēlesmes valstis, jāpārliecina arī viņas sadarboties readmisijas jomā, un arī tranzītu valstīm ir jādara vairāk, lai novērst nelegālo imigrantu. Nākamo dienu laikā stikšos ar ministriem un septiņu, astoņu šī reģiona valsts vadoņiem. Te mums ir jārunā ļoti skaidra valoda sarunās ar partneriem. Jā, es piekrītu. Attīstība ir eh, prioritāra, esam snieguši atbalstu pēdējo desmit gadu laikā, bet arī šīm valstīm vienmēr ir jāuzņem sava atbildība, lai pozitīvi varētu atbildēt arī uz uh, saistībām un pielikt punktu nelegālajai imigrācijai, lai, cil, lai šīs valsts ņemtu atpakaļ arī savas valsts piederīgos. Tad ir arī sadarbība ar valstīm, kas uzņem ārkārtīgi lielu bēgļu skaitu, kur ir milzīgi bēgļu kopienas, lai aizsargātu viņu tiesības, novērst sekundārās kustības. Tad arī jāpārliecina mūsu partneri par to, ka nelegāla imigrācijas kanāli nevar tikt izmantoti jo tie ir ļoti bīstami braucieni cauru jūrām un tūkstnešiem. Lai šīs valsts nodrošinātu šiem cilvēkiem labāk nākotni un izcelsmes eh, valstī. Komisija ļoti cieši sadarbojas ar Grieķu iestādēm, lai risinātu kapacitātes jautājumu un arī šie hotspot, ja hotspot jautājumi Lesbus salā. Šie centri tagad pilnībā uh, strādā un funkcionē. Hotspot tagad nodarbojas ar atpakaļ nosūtīšanu uz Turciju. Savā uzrunā es arī minēju, ka arī šīs aspekts ir ļoti būtisks. Austrālijas piemērs modelis, tas nav mūsu modelis, un mēs nevaram pieņemt šādu modeli. Tas ir jāapsaka skaidri. Nu, tāda ir tagad situācija. Jūs uzdevāt. Jūs uzdodat ļoti daudz jautājumus. Ko teica arī Kellers kundze par uh, ES Turcijas vienošanos, tātad viss patvērumu uh, pieteikumu tiek skatīt katrs atsevišķi nenotiek automātiski atpakaļ nosūtīšana. Tātad 70 pieteikumi ir izskatīti, katrs atsevišķi. Šie lēmumi nezu, nenozīmē, ka automātiski tiek piešķirtas patvērums Grieķijā, pie, tiek izskatīti pieteikumi pēc būtības kad šī apelācijas komiteja, jūs zināt, ka tas ir suverēns grieķu iestāžu lēmums, tad šī apelācijas komiteja tika izveidota dažus gadus atpakaļ pilnīgi citos apstākļos un arī pilnīgi citam mērķim. Tagad vecās komitejas ir aizstātas un joprojām tās strādā. Uh, lai darbotos efektīvi. Un tas ir ļoti svarīgi, lai norošinātu legalitāti, neatkarību, objektivitāti, kādai jābūt tiesu iestādēji, tālāk par Dublīnas transfēriem. Tagad jau pieci gadi pagājuši, kopš ir atcelt šie transferi. Jūs atceraties ēsties lēmumu. Griet Uzskatām, ka ļoti labs progress veids arī Grieķijā. Taču patvērumu meklētājs situācija kopumā nav pietie eh, apmierinoša. Ir dar, jādara vairāk, lai Grieķi varētu atsākt šos eh, transferus Dublins ietvaros. Tad, nu, galvenais ir eh, nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru, dzīves līmeni visiem patvērumu meklētājiem. Uh, tad arī komisija izvērtēs situāciju, kādu progresu būs veikušas Grieķijas iestādes eh, septembrī. Un Dublins transferi ir jāizteno līdz 16. gada decembrim. Tad arī redzēsim, vai situācija ir pārvaldāma. Nu, lūk, noteikti vēl atgriezīšos arī vēlāk atbildēšu jautājumiem vēlāk. Kirkopkungs, man ir vēl kas sakāms jums par nākamajām prioritātēm, lai īstenot mūsu cīņu pret terorismu. Protams, jūsu sacītais nāk laikā un ir aktuāli. Vēlreiz vēlos atkārtot. Esam ļoti daudz darījuši, lai pārliecinātu visas dalību valstis, paust arī lielāku uzticību savā starpā, uzsākt patiesu informāciju, apmainoties arī informāciju un izlūk datiem. Un, godīgi sakot, līdz šim redzētais mani īpaši neapmierina. Informācijas apmaiņa ir arī likumdošanas priekšlikumi par ieročiem un terorismu, komisijas rīcību plāni. Te ir nepieciešama kopīga sapratne par šiem draudiem lai būtu koordinētāka atbilde. Neaizmirsīsim arī to, kā Eiropola pret terorismu centrs tagad pilnībā darbojas. Te visiem jāsadā kopā, lai varētu nākt lajā ar kopīgiem draudu izvērtējumiem. Tad institucionāli tas ir jāstiprina, lai izvērtētu terorismu draudus, lai raudzītos, kā labāk apkarot teroristu palis. Thank you. Paldies, kolēģi, esmu sarežģītā situācijā. Ir 16 runātāji, kur vēlas izteikties. Dosim vārdu ik vienam, bet tas nozīmē, ka jūs rīcībā būs tikai viena minūte, lai izteiktos pretējā gadījumā. Mēs nevarēsim uzklausīt atbildes. Es gribu piedāvāt no savas puses kaut ko, saka komisārs. Esmu komisārs, kurš ir ļoti gandarīts uzstāsiet šeit, bet lai mūsu sadarbība būtu produktīvāka, varbūt mēs varētu sadalīt mūsu diskusiju tematiski. Es varētu sniegt visaptverošāku atbildi, jo šobrīd mēs lākām šurku turku atkārtojoties. Un ticiet man, ka tas varētu būt arī turpmākajā diskusijā, bet esmu jūs rīcībā, ja jūs vēlaties labākā veidā pārvaldīt mūsu sarunu pieņem to zināšanai. Es domāju, ka mēs to varēsim eh, piemērot vēlāk, bet šobrīd lūdzu kolēģus izteikties vienas minūtes laikā. Koeļu kungs vispirms. Paldies, priekšsēdētāji. Baidos, ka, eh, ja man jāizsakās minūtes garumā, tad es labāk runāšu portugāliski. Priekšsēdētāji, paldies, komisāri, paldies un apsveicu jūs par jūsu iztenoto iniciatīvu dosie, kas bija ļoti sarežģīti. Un es gribu uzdot trīs konkrētus jautājumus. Pirmais par eh, reolākā, eh, relokāciju. Eh, Portugāle ir otra labākā valsts E, kas bija gatava uzņemt bēgļus gan no Grieķijas, gan Itālijas, bet esam varējuši uzņemt tikai e, pārsimt personas, kas pietrūka otrkārt pēc pagājušās nedēļas e, plenārsēdes diskusijām. Komisārs runā par reinstalāciju, tā ir opcija, bet tas ir mehānisms, kas savā būtībā nedarbojas. Komisā, komisijai nav Eh, migrācijas darba kārtības, un pēdējais jautājums ļoti vienkāršs par finansējumu. Saskaņā ar informāciju tikai 4% no eh, finansējuma Āfrikai bija pieejami. Eh, kom, komisija piedāvā vairāk līdzekļus, lai atbalstītu izcelsmes un tranzītu valstis, bet vai tā nebūs kārtīju reizi kļūda? Paldies! Nākošais runātājs Silvīgi Joma. Paldies, ļoti īsi franču telegrāfiskā stilā mēnīšu tematu. Lai dzirdētu jūsu viedokli par diviem tematiem, mēs dzirdējām, ka jūs vēlaties attiecināt zilo kārti, kas attiecas um, uz augstas kvalifikācijas profīliem, un ir vesela rinda profesiju, kuri, kuras nav aizpildītas atšķirīgās dalību valstīs un līdz ar to, kā jūs vēlat šīs dimensijas saskaņot. Otrkārt, par integrāciju aptuveni 100 tūkstoši e, personu, kas prasīs kādas valsts pilsonību. Es eh, apzinos, ka tā nav absolūtā, tas nav absolūtais lielums eh, pilsonības pieprasīšanā, bet es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par integrāciju un. Uh, šo viedokli, kas izskan, ka Eiropas Savienība netiek uzskatīta vai uztvērta par pievilcīgu. Tā bija viena minūte. Paldies. Nākošais runātājs. Trīs jautājumi pa Kādiem eh, konkrētiem pasākumiem komisija ir iecerējusi stiprināt partnerattiecības ar Lībiju? Vai tas būs atkarīgs no dalību valstu devumu, kā citi pasākumi šajā jomā? Kā dalība valstis ir uzņēmušas šo priekšlikumu, kā komisija ir iecerējusi eh, panākt, lai dalība valsts reaģē? Vai ko, eh, komisija runā par pozitīvu un negatīvu um, pamudinājumu pasākumu sēriju, lai varētu Eh, atlīdzināt tām valstīm, kas vēlas piedalīties imigrācijas pārvaldībā. Vai tas nozīmē no, finanšu nosacījums eh, atbalstam no Eiropas Savienības trešajā valstī imigrācijas ziņā? Gabriels eh, kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Pirmkārt, atbalstu komisāra piedāvātajiem diviem aspektiem aspektiem, pirmkārt sadarbībai ar trešām valstīm un jā, imigrācijas di diplomāti, diplomātijai. Šeit ir būtiski iekš, intrāfrikas migrācijas jautājumi. Par vīzām ir būtiski respektēt visus kritērijus un divi jautājumi par zilo kārti. Pilnīgi noteikti piedāvātāja pārskatīšana ir solis uz priekšu, bet mēs zinām, ka reāli ir divi izaicinājumi. Pirmkārt, 28 dalību valstu um, viedokļi, un otrkārt, uh, gribas trūkums no dalību valstu puses, lai veicinātu zilo uh, kārtas procedūru. Mēs zinām, ka ir. Um, uzņēmēji ar tādiem pašiem mērķiem kā zilās kārtas ļoti bieži uzņēmēji izmanto šos pašus objektīvus, tāpēc kā mēs varam izmantot šo rīku kā Eiropas rīku, lai padarītu Eiropu pievilcīgāku. Tas ir ārkārtīgi būtisks rīks un ir nepieciešama skaidra atbilde šajā jomā. Paldies. Nākošais runātājs deputāte Kenitre. Paldies, priekšs. Komisārio, paldies Tiešām minūtes laikā neko daudz nevar pateikt, bet, nu, es vēlētos pateikties jums par uh, komisijas darbu, vēlētos arī piekrist jums par to, ka realitātei, diemžēl, imigrācijas jomā, nu, starp valstīm nav solidaritātes. Protams, ka ir vēl jāstrādā, lai mudinātu sadarbību starp dalību valstīm, bet ir nepieciešama arī ilgtermiņā stratēģija, kas ļauj efektīvi veikt nepieciešamās intervences, jo, nu, tas būtu arī mudinājums dalību valstīm sadarboties. Divas lietas. Pirmā. Ļoti labi zinām, kā neskaitot nemaz tik, nemaz neskaitot imigrācijas izcelsmes valstu šausmīgo situāciju, notiek arī milzīga cilvēku tirdzniecība. Es uzskatu, ka te nav pietiekam darīts, vai jūs uzskatāt, ka ir pietiekam darīts Eiropas līmenī, lai cīnītos pret kriminālajām cilvēku tirdzniecības organizācijām, kas vēl būtu jādara. Patvērums sistēma, ļoti labi, ka tiek stiprināts EASO un Eurodak. Taču, atcaucoties uz Dublinas reformu, varu tikai piekristām bažām, ko pauda arī kolēģi Pašiferēras kundze. Jo nu es domāju, ka no nu, izvēlētajām uh, izvēlētajiem risinājumiem ir izvēlētāka vismaz ambiciozātā, vismazāk ambiciozākais risinājums jo tieši pirmās līnijas valstīm ir jābūt tām, kas risina uh, imigrācijas problēmu. Paldies! Mrs. Gomez. Gomešas kundze, paldies priekšsēdētāji. Mans kolēģis Koeģo tikko tev jautāju, kāpēc šī programma nedarbojas Portugālē. Kad brīdī, kad Portugāla apgalvo, ka tā ir gatava uzņemt cilvēkus? Ļoti nedaudz ir ieradušies. Vai tas ir tāpēc, ka hotspot sistēma ir gatava ieviešanai. Eiropas Savienības Turcijas darījumu un nevis, lai ieviestu un īstenot starptautisko likumdošanu. Vai tas nav patiesais iemesls, kāpēc cilvēki nedodas uz Portugālu vai citur? Un jūs pareizi norādījāt, ka jums nav partneri Lībijā, pat ja jūs eh, to teiktu, partneri nav Lībijā, bet jūs atzīstat, ka Eh, plūsma caur Eģiptu dubultojas, un tas ir tiešā veidā saistāms eh, ar Sīriju, ir tikai ar eh, se, sezonas rakstura plūsmām no Āfrikas. Un, padomu mēģina parādīt, kā Eiropas Savienības Turcijas darījums darbojas, bet plūsmas iet caur Ēģipti. Un, piemēram, šobrīd ar Etiopiju valsti, kas nogalina savus pilsoņus, kas ir pilnīgi uh, demo, pretdemokrātiski, kas ir bēgļu un migrantu avots. Vai jūs esat eh, mēģinājuši nodrošināt, lai nolīgumā tiktu iekļauti droši ceļi vai gluži otrādi jūs mēģināt outsourcēt šo problēmu. Paldies, eh, Intveldes kundze, ļoti īsi. Paldies, pirmkārt, komisāri, jūs neatbildējat uz kolēģes Vikstrams jautājumu, kāpēc komisija nepiedāvā deleģēto sektu svīzu e, savstarpīgumam, kā to vajadzētu. Otrkārt, par informācijas apmaiņu. E, komisija piedāvā interoperabilitāti, bet tā ir tehniskā puse un tā nepārvar dalību valstu nevēlēšanos dalīties ar informāciju. Tā ir politiska problēma. Vai jūs piedāvāsit uh, schēmu obligātai eh, informācijas apmaiņai? Un visbeidzot, parlaments ir atkārtot lūdzis pārskatīt antiterorisma rīkus, jo es redzu, ka mūsu politikas ir fiasko. Mēs vēršam vienus mērus pēc otriem, tērējam milzīgi daudz līdzekļu, bet e, nedrošība tikai pieaug. Un visbeidzot, varbūt tas ir saistāms ar to, ka mēs nesaprotam to, kas notiek. Orlando slaktiņš tika nekavējoties apzīmēts kā teroristu slaktiņš, lai gan detaļas rāda, ka tas vairāk izskatās pēc masveida homofoba slaktiņa. Ja mēs neizpratīsim cēloņus, mēs nespēsim vērsties pret tiem eh, precakām efektīvi. Paldies, nākošais runātājs Rādevs. Paldies, priekšsēdētāji. Vakar Turcijas premjers norādīja kārtīgi, ka Turcija negrozīs eh, antiterorismu likumdošanu, pretapmaiņā pret vīzu liberalizāciju. Un šeit parādās jautājums par mūsu vienošanos ar Turciju vai komisijai būs B plāns. Gadījumā, ja šī vienošanās izgāžas un komisija neīstenos savus eh, saistības un kā jūs atbalstīsiet Grieķiju un Bulgāriju pie ārējiem robežām gadījumā, ja tūkstošiem bēgļu ieradīsies pie robežām, runājot par cīņu pret terorismu, kā jūs garantēsiet labāku informācijas apmaiņu starp drošības dienestiem, lai nepieļautu teroristu uzbrukums, un visbeidzot, es ceru, ka jūs piekritīsiet, ka Eiropas Savienība būs drošāk, ja Bulgārija tiks iekļauta Schengens zonā un gūst pilnu piekļuvu Eiropas Savienības informācijas sistēmai. Tā mēs varēsim efektīvāk cīnīties pret terorismu un noziedzību. Paldies, nākošais runātājs Soraja Pausta. Paldies, eh, priekšsēdētājs. Eh, eh, es dzirdēju jau atbildus daļas no saviem jautājumiem, bet viens komentārs no manas puses. Pirms trim mēnešiem ar tā komisārs Tiljanīdis sacīja, ka Eiropas Savienība ir morāla atbildība uzņemt Sīrijas bēgļus. Premjērs Skamrons aicināja tos uh, uh, novirzīt uz Turciju. Trī, tas tika noraidīts, un trīs mēnešus vēlāk tieši to mēs darām. Nosūdām uh, eh, cilvēkus no Griecijas uz Turcijas. Kā tad ir ar morālo pienīkumu? Ja dalība valstis un padome vai tās ir diskutējušas, cik tālu mēs esam atvirzījušies pa labi? un eh, cik ciniski esam kļuvuši. Un kādā veidā mēs šo, šīs sajūtas vairojam Eiropā, kā mēs varam palīdzēt mūsu kaimiņiem un nodrošināt to, ka Turcija izpilda savus uh, pienākumus. Mums ir jārunā par to, kā Eiropas Savienība ir gatava uzņemt bēgļus, un nevis par to, kā tos eh, nosūtīt atpakaļ. Paldies. Mans jautājums, cik daudz cilvēku šīs pārvietošanas programmas ietvaros tik tiešām ir nosūtīti uz citu valsti? Otrakārt, cik daudzi uz Portugāli un kuras dalībvalstis līdz šim nav vēlējušās uzņemt šos cilvēkus šīs pārvietošanas ietvaros. Tātad, kuras dalībvalstis vēl nav uzņēmušas nevienu cilvēku? Paldies! Thank you. Mrs. Griesbeck, please. Nākošais runātājs deputāts Grīsbek. Paldies priekšsēdētāji komisāram bija divi jautājumi attiecībā uz zilo karti un e, tās pielietojuma sfēra. Par to runāja citi kolēģi, bet savā minūtēs vēlētos runāt par Eiropas robežu un krasta apsardzes korpusu veidošanu. Šeit esmu ēna referenti, un kā jūs zināt, komisāra trilogs virzās uz priekšu labi, tāpat arī vairākas grupas, taiskaitā mana atbalsta Eiropeiskas aģentūras veidošanu, jeb citiem vārdiem Frontex pilnīgu eiropeizēšanu, kas dotu iespēju ātri rīkoties steidzamās situācijās. Turklāt, komisāri, mēs atbalstām komisijas priekšlikumu par 18. pantu un steidzamības situāciju, lai lēmumu pieņemšana notiktu komisijā un, diemžēl, jūsu komisāra pozīcija un manas grupas pozīcija tika uzskatīti par minoritāri, jo padome iet tālāk un uzskata, ka atteikuma vai inerces gadījumā no kādas dalībvalsts, uz kur attiecas robežu caurlaidīgums, var izveidot robežu, pilnu robežu kontroli, lai gan jau ir šāda procedūra paredzēta Schengenas kodeksā. Kā jūs uz, esat iecerējis aizsargāt Schengenas telpu? un vēl jau vairāk pārvietošanās brīvību. Paldies, nākošais runātājs Šraina. E, e, paldies, priekšsēdētāji, runāšu ļoti ātri, atvainojos tūkiem. Jūs zināt, ka Dublinas regulējums ir ļoti tālu no tā, kas bija iekļauts Mecels reportā par automātisku uh, informācijas apmaiņas mehānismu. Uh, ir korektīvs mehānisms, bet nav skaidrs, kā tas darbosies, kā darbosies izslēgšana, vai tā būs atjaunojamas. 150% kriterijs ir matemātisks un neņem vērā esošo situāciju, kas jau nespēja darboties atsevišķās dalībvalstīs teksts ir jāpārskata, jo rodas šaubas par pamatiesībām un procesuālām tiesībām. Neviens nešaubās par investīciju Afrikā nepieciešamību, bet šeit ir runa galvenokārt par menedžmentu, un tas nodod attīstības sadarbības principu. Tāpēc novirzīt finansējumu no attīstības jomas nav pareizais veids ir jādomā par iespējām jauniem eh, Āfrikas iedzīvotājiem. Mums ir jādara vairāk. Svinbergs kundze, paldies. Komisāri. Mēs tikāmies pirms eh, četru ar pus mēnešiem. Un pa, mēs nerunājam par to, ka vairāk nekā puse bēgļu ir uz ekonomiskiem uh, pamatiem, un viņiem nav tiesības uz patvērumu saskaņā ar Franču Timermanu, vai tie nav laimes meklētāji, manuprāt, tie tādi ir. Viņi ir šķērsojuši 20 valstis, lai nonāktu Ziemeļa Eiropā, piemēram, Zviedrijā. Vairāki pauda vilšanos, ka viņi saņem Eh, nesaņem ne naudu, ne māju, bet tikai daļu no tā. Mums ir jārunā pār šo migrācijas sistēmu, ko jūs gatavojaties ieviest un kā jūs iesodīsiet dalībvalstis, kas atsakās to ieviest. Paldies, nākošais runātājs. Abramopulus kungs. Es gribu eh, runāt par Grieķijas bēgļu relokāciju un saskaņā ar Eiropas Savienības apņemšanos 60 eh, tūkstoši bēgļu ir jāpārvieto un tikai 1500 ir pārvietoti. Jūs norādījāt, ka ir 6000 relokācijām ir jānotiek mēnešu laikā, bet to vajadzētu īstenot praksē, jo Grieķija nespēja vairs tikt galā ar bēgļiem, legāliem migrantiem. Un e, arī Eiropas parlamenta parlamentāriešu grupa to varēja konstatēt, vai par situāciju ir atbildīga Grieķijas valdība vai komisija, varbūt kā cits dalībvalstis, piemēram, Portugāles kolēģi norādīja, ka viņi aicina relocēt pilsē, pilsoņus um, pie sevīm, bet uh, neviens netiek uh, uz turienu vests. Paldies, uh, komisāri, un tagad vārds jums atbildēt. Thank you very much. Let me start also expressing Paldies! Vispirms vēlos izteikt apbrīnu tūkiem, saka komisārs. Jo mēs šodien visi runājam kā automāti. Gomešs kundze, Koelio kungs uh, pieminēja Portugāles jautājumu. Es biju Portugālē nesen, un es vēlētos vispirms uh, paslavēt jūsu valsti par to, ka tā ir parādījis, ko mēs saprotam ar solidaritātu un atbildību. Tiesa, ir dažas tehniskas un juridiski rakstura problēmas. Mēs pilnībā atbalstam uh, Grieķijas un Itālijas iestādes, lai tās varētu atrisināt šos uh, trūkums. Es domāju, ka uh, pāris dienu laikā mums izdosies atrisināt atlikušās problēmas. Tālāk, uh, Gijoms kundzei. Jā, mēs pilnībā piekrītam. Mums ir vairāk jāinvestē integrācijā, jo tādējādi Eiropa būs labklājīgāk un sabiedrība uh, būs daudz labākā situācijā. Uh, neintegrēšanas izmaksas būs daudz lielāks nekā tās izmaksas, kāds mums būs investējot integrēšanā. Tāpēc mums ir jāsaprot, kuras ir mūsu prioritātes. Dalībvalsts, kas runā par pasākumiem ar uh, pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Dalībās saskars ar uh, līdzīgiem izaicinājumiem. Pasākumiem Eiropas līmenī ir pievienotā vērtība. Vispirms eh, eh, mēs palīdzam dalībvalstīm palīdzēt vienai otrai, un visbeidzot mēs izplatām šīs veiksmīgās pieejas. Eiropas Savienības finansējums arī var būt ļoti spēcīgs instruments, lai atbalstītu dalībvalstis, kas var veicināt integrāciju un sociālo iekļaušanu. Tālāk par zilo karti. Esmu teicis vairāk kārt ka tas ir labākais piemērs, kāds ir. Mēs nolēmām pārskatīt zilo kartīti, lai piemērotu to pašreizēju realitātei un vajadzībām Eiropā. Zilā karta eh, vispirms tika ļoti veiksmīgi ieviesta Vācijā, un tagad tai ir jākļūst par Eiropas kopīgo politiku. Mēs atbalstīsim Eiropas dalībvalstis un uzņēmums, lai tie varētu piesaistīt augsti kvalificētus eh, trešo valstu uh, pilsoņus un lai mēs uh, eh, apmienātu šo te uh, augsti kvalificētu darba spēku trūkumu. Šīs iniciatīvas ir daļa no ilgtermiņa stratēģijas likumīga, likumīgai imigrācijai, un mēs zinām, ka pirms gada apņēmāmies pierādīt, ka likumīga imigrācija ir daļa no mūsu nākotnes politikas. Mēs jau esam radījuši priekšnoteikums studentiem un pētniekiem. Lība komiteja, kas rosināja mūs darīt visu, kas mūsu spēkos, arī uh, sezonālu strādnieku labā. Mēs izmantojam visus uh, instrumentus, kas ir mūsu rīcībā tālāk par Dublinas uh, eh, jautājumu. Es jums nepiekrītu, tas ir svarīgs solis uz priekšu, bet mēs nedrīkstam to atšķaidīt. Kā jau es teicu, var atbildēt Cecilijai Vīkstromai sakot, ka es piekrītu jums. Tālāk par šos vīzu savstarpējību ar ASV un Kanādu. Jau esmu diskutējis ar Kanādas valdības pārstāvjiem. Teicu pavisam skaidri. Mēs apzināmies savus juridiskos pienākumus un negrasamies nekādā veidā piekāpties. Protams, jāņem vērā visi parametrīsis, bet mēs darām visu iespējamo visos līmeņos, lai nodrošinātu savstarpējības principu vīzu jautājumā par Bulgāriju un Schengenu. Mūsu nostāja arī turpmāk būs stingri. Mēs uzskatām, ka Bulgārija un Rumānija ir jākļūst par pilnvērtīgām Schengen zonas dalībniecēm. Jūs zināt, ka tas ir atkarīgs no padomas. Komisijas nostāja ir pilnīgi skaidra. Kā jau esmu teicis iepriekš, Schengens instrumenti un to pienācīga izmantošana var tikai veicināt drošību. Vairenhauser kungam. Lai aiztaupītu laiku, es vēlētos atsaukties uz mūsu ziņojumu, kas uh, tika pieņemts tikai divas stundas pirms manas ierašanās šeit, tātad eh, par to, kāda ir situācija relokācijas jomā. Tur ir pavisam skaidrs atbildes uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Uz mums visiem gulstas atbildība. teicu iepriekš, ka par skaitļiem jāpiekrīt Timerman kungam, bet Timerman kungs piekrīt man, tāpēc es secinu, ka jūs piekrītat man. Grīsbeks kundze. Domāju, ka nav jāaizstāj, jāaizstāv komisijas nostāja, jūs zinat, kāda tā ir. Tas ir mūsu priekšlikums, kā pamatot teicāt. Man ļoti žēl, uh, ka vairākums šīs komitejas locekļu neatbalsta komisijas nostāju. Cik saprotu, trialogos vēl nav izdevies pievērsties 18. panta izskatīšanai. Ar nepacietību gaidu eh, šo procesu. Un tagad vēlos nedaudz runāt grieķiski, jo mm, Marijas kungs uzdeva jautājumu, kur gan viņš ir? Nu, tātad grieķiski. Kā jau teicu iepriekš, par ziņojumu, kas nu pat pieņemts. Oh, lūk, Marijas kungs, man jūs pietrūka. Tātad, ziņojumā, kur komisija nu pat pieņēmus par situāciju relokācijas jomā. Es domāju, ar šo dokumentu mēs nosūtījām ļoti skaidru signālu dalībvalstīm, ka tām ir jāuzņems atbildība. Es sākotnēji teicu, ka ir pienācis laiks saukt lietas īstajos vārdos. Un Ja turpmāko dienu laikā neizdosies panākt progresu, man uh, būs jānosauc vārdā tie, kas nav izpildījuši savus pienākumus. Es grasos to darīt. Es piekrītu uh, visu izteiktiem komentāriem. Šobrīd mēs tiekam pārbaudīti un redzēsim, vai būs iespēja un vēlme pierādīt, ka mēs tik tiešām domājam to, ko sakām par solidaritātu un atbildību. Un visbeidzot, pēdējo 18 mēnešu laikā mēs esam ļoti daudz strādājuši. Es zinu, ka uh, pie tā ir strādājusi arī Liba komiteja, komisija un es personīgi kopā ar jums visiem, mēs necenšamies te jums izpatikt. Bet uh, jau no paša sākuma esmu sapratis ļoti daudz arī ar jūsu palīdzību. Jūs man palīdzējāt uh, sakot politikas īstenošanai, bet es vēlos teikt, ka mums ir izdevies arī ļoti daudz ko svarīgu panākt. Mēs esam spēruši daudz soļus uz priekšu, un Eiropa šodien nebūtu nav tāda kā pirms pusotra gada. Un te es runāju par galvenajiem izaicinājumiem - drošība un imigrācija. Mums ir principi, mums ir darba ietvars, mums ir stratēģija, bet mums ir nepieciešama arī politiskā griba, lai visi kopā Eiropā un starptautiskā mērogā, pasaules mērogā, jo patiesībā runa ir par pasaules mēroga izaicinājumiem, uh, mēs varētu strādāt. Un šī parlamenta sasaukuma laikā, kā arī turpmāko sasaukuma laikā, būs jāstrādā pie šiem jautājumiem. Šī sarežģītā situācija turpināsies vēl gadiem. Mums ir jābūt gataviem, un tam mēs arī gatavojamies Eiropā. Mūsu šodien teiktais to arī pierāda. Jo jūs esat tā komiteja, kas ir galvenais partneris komisijai. Paldies! Paldies komisāram par atbildēm. Jūs redzējāt, ka ir liela interese e, piedalīties šajās debatēs. Liels paldies kolēģiem par sadarbību un izpratni. Mūsu rīcībā bija ļoti maz laika, lai komisārs varētu doties prom laicīgi. Yeah now uh, we will suspend G45 just for minutes. As the colleague... Ah. Vanikovs ir ieradies. So the next point on our agenda. Nākamais punkts mūsu šodienas darba kārtībā ir par jaunajām psihoaktīvajām vielām. Bonī kungs ir ieradies, bet Betrēls Barijo kungs nebūs šodien. Tātad Bonī kungs ir referents šajā jautājumā. Viņš vēlas informēt komiteju par to, kāda ir situācija Saprotu, ka daudz vēlas atstāt zāli, bet lūdzu dariet to klusu, lai mēs varētu turpināt sanāksmi. So I will give the floor to Mr. Boni. Tātad vārds Bonī kungam. Viņš informēs par pašreizēju situāciju un turpmākajiem soļiem pēc tam, kad ir pieņemts lēmums ēnu referents sanāksmē. Lūdzu, Bonī kungs. Liels paldies priekšsēdētāji, eh, cienījamie kolēģi. Eh, Terēs Himēnas eh, vārdā es vēlētos jūs informēt par to, kāda ir situācija attiecībā uz jaunajām psihoaktīvajām vielām. Terēs ir referente direktīvai, kas nosaka minimālos noteikumus attiecībā uz galvenajiem elementiem par kriminālaktiem un sodiem nelikumīgs uh, narkotika tirzniecības runātais tiek pārtraukts, jo kolēģiem ir jāļauj atstāt zāli. Those who want to leave the room, leave it. Tie, kas vēlas atstāt zāli, lūdzu dariet to šobrīd, jo pretējā gadījumā mēs nevaram turpināt sanāksmi. Please. Please continue. Okay, thank you. Lūdzu turpiniet. Paldies, saka Bonīkungs. Tātad vēlos vien informēt jūs, ka Vēlos iepazīstināt ar pašreizējo situāciju attiecībā uz jaunajām psihoaktīvajām vielām par jauno pakotni, tātad savā vārdā un Terēzes vārdā. Terēze ir referenta direktīvas gadījumā nosakot minimālos noteikumus par uh, veidošiem elementiem attiecībā uz kriminālaktiem un sodiem. Uh, nelikumīgas eh, narkotika tirsniecības jomā, tātad, kas attiecas uz eh, narkotiku definīciju, un es esmu referents eh, jautājumā par jaunajām psihoaktīvajām vielām. Uh, Vēlos iepazīstināt jūs ar eh, šo informāciju ne tikai Terēzes vārdā, bet arī visu ēnu referentu vārdā. Mēs visi ēnu referenti esam tikušies ar Nīderlandes prezidentūru un komisiju 16. aprīlī. Viņi mūs informēja, ka padome grasās pieņemt kopīgu nostāju ar nedaudz mainītu pieeju. Vēlos vien atgādināt, ka mēs pieņēmām savu nostāju pagājušajā sasaukumā, un kopš tā laika gaidām padomas nostāju. Tas bija ļoti ilgs process, eh, nebija viegli rast risinājumu padomē, un mēs priecājamies par to, ka beidzot tas ir izdevies. Padome un komisija ir iepazīstinājušas mūs ar šo pieeju, un mēs vēlētos jūs informēt, ka ņemot vērā to, ka steidzam ir nepieciešama likumdošana šajā jomā, un ka ir grūtības, kas saistīts ar iepriekšējo pieeju, un tādējādi nebija iespējams vienoties par kopīgi efektīvu risinājumu trialogos, ēnu referenti pēc diskusijām ir pieņēmuši lēmumu turpināt šo jauno pieeju par pakotni un strādāt kopā ar padomu un komisiju, lai panāktu vienošanos un īstenotu risinājums pēc iespējas ātrāk. Jaunajā pieeja ir iekļauts eh, paplašināt piedāvāto direktīvu balstotos, balstoties uz 83. punktu uh, līgumā par eh, informācijas apmaiņu, iekļaujot divas riska kategorijas, kādas viela var radīt. Tātad risks, kas ļauj īstenot pasākumus Eiropas līmenī, vai arī riska nesamība, un tad pasākumi Eiropas līmenī tiek pārtraukti. Uh, Tātad pirms tam mums bija trīs riska līmeņi. Ja vielas tiks uzskatīts par kaitīgām, jeb riskantām, tad tās tiks uh, eh, pakļauts pastāvīgiem kontrolas pasākumiem un uh, šīs vielas būs jādeklarē kā nelikumīgas uh, nacionālā līmenī. Noteikumi par agrās brīdināšanas sistēmām un riski izvērtējumu, kas uh, bija iekļauts piedāvātajā e, regulā, tiks e, izplatīts, lai panāktu ātrāku rīcību, un tas tiks e, iekļauts NCCD regulā, kas tika pieņemta 2006. gadā, un pārskatīšana aprobežosies tikai un vienīgi ar šo pasākumu. Tātad mēs uz to attieksimies kā uz kopumu. Tātad tā ir iespēja mums visiem turpināt savu darbu, lai panāktu ātrākus rezultātus. Jo šobrīd mums ir kopīga vienošanās dalībvalsts starpā, un mums ir izdevies īstenot savas cerības. Tātad vispirms šī te agrā brīdināšanas sistēma un jauns modelis, lai aizliegtu šādu uh, vielu uh, tirzniecību un izmantošanu visā Eiropas Savienībā, bet varbūt nedaudz citādā veidā nekā tas tika sākotnēji piedāvāts iepriekšējā risinājuma ietvaros. Tāpēc es domāju, ka mēķi ir pavisam tuvu. Mums ir eh, jāmaina savu pieeju un Tērēzi un Ēna referenti kopā ar kolēģiem es pieņēmu tātad lēmumu turpināt. Paldies! Paldies Bonikungam. Neviens no ANU referentiem nav klāt. Vai kolēģi vēlētos ko piebilst? Ja ne, tad vārds komisijas pārstāvai. Vai jūs vēlaties ko teikt? Lūdzu. Very briefly, Mrs. Chair, also... Pavisam īsi saprotoju. Jā, vai mēs vēlamies pateikt dažus vārdus, vēlos pateikties referentam, mēnu referentiem par šo lēmumu. Uh, Mēs arī sagaidām turpmāku darbu ar parlamentu un padomu par šo jauno pieeju, ko var atbalstīt komisija. Tādējā tiešām mēs strādājam ļoti smagi, lai arī nu, mēs izpildītu savu uzdevumu daļu, sagaidām sadarbību ar prezidentūru un šo komiteju, lai pavirzītu šo failu uz priekšu. Paldies! Paldies komisijai, Nīderlandes prezidentūras pārstāvis lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies Bonikungs. Padomē, Gorapērs lēma par pieeju, ko jau arī minēja savā uzrunā Bonikungs. Mums ir ļoti liels prieks, ka parlaments ir gatavs arī turpināt darbu. Uh, Nīderlandes prezidentūra ir pārņēmusi darbu, virza failus priekš pēc korepēra lēmuma. Līdz šim vēl neesam vienojušies par vispārīgo pieeju. Taču, nu jā, šis noteikti būs pamats eh, vispārīgās pieejas izstrādēju tuvā nākotnē. Lūdzu, Bonikungs, papildus vēlos teikt paldies komisijai par sadarbību. Īpaši paldies Nīderlandes prezidentūrai, jo nu esam strādājuši jau ar diezgan daudz prezidentūrām pēdējo divu gadu laikā, taču izskatās, jā, ka tieši Nīderlandes prezidentūra ir visefektīvākā. Lai varētu tiešām panākt vienošanās ar dalību valstīm. Paldies, paldies jums visiem! Es ceru, ka šī vienošanās būs veiksmīga. Un tagad nākamais punkts darba kārtībā. Esam arī topījuši laiku. Div... Komisijas paziņojums Eiropas parlamenta, padomē Eiropas ekonomiskās komitejai, rīzības plāns par trešo valstu valsts piedarīgo integrāciju, kur ir paredzēta kopīga politika, pasākumi, lai dalība valsts varētu stiprināt savu, nac, savus nacionālās, savus nacionālās integrācijas politikas trešā valstos piedarīgajiem. Tad, nu, te ir eh, runa par galvenajām jomām, pasākumu pirms cilvēku ierašanās, nodarbinātības, izglītības jomas, uh, atvēršanu šiem cilvēkiem, veselības aprūp, sociālā iekļaušana. Nu, plāns pāredz arī uh, uzlabot esošo kontaktu punktu tīklu, iekļautu visu Eiropas integrācijas tīklā. Te varētu iesaistīties arī Lībe komiteja, kā tas jau ir arī Eiropas migrācijas formā. Tagad vārds Eiropas komisijai. Un tad vārds būs deputātiem Eiropas komisijas vārdā. Savarī kungs, DG Home, uh, vadītāja vietnieks, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze, liels paldies par uh, doto iespēju jūs iepazīstināt ar izjūtas plānu par trešo valstos piedarīgu integrāciju. Daži vārdi par to, ka plāns ir ļoti ambiciozs, visaptvarošs un ļoti konkrēts. Ambiciozs tādēļ, ka mēs un jūs zinām, ka šajā jomā dalību valstīm un uh, ES kopumā ir milzīgs integrācijas izaicinājums. Trešo valstos piedarīgo uh, imigrācijas plūsma ir liela. Tādējādi arī investējuma integrācijā un komisija arī runāja, cik maksā neintegrācija. Tas maksās dārgāk nekā, ja mēs pietiekami neatvēlam laiku un resursus integrācija politikas izstrādē jau tagad. Integrācija, protams, ir arī priekš uh, nosacījums, lai izveidotu saskanīgu sabiedrību. Te atbildīgi ir visi dalībvalstis, iestādes, uh, NVO, pilsoniskā iestādes sabiedrība, arotbiedrības un, protams, arī vietējais reģionāls pašpārvaldes. Plāns ir ambiciozs, bet tas arī ir uh, Tas ir arī ļoti konkrēts. Pirmo reizi ir arī iekļauta integrācija, tas ir tāds horizontāls aspekts. Ļoti daudz politikas var sniegt uh, savu devumu integrācijā, protams, nodarbinātības, sadarbojamies ar nodarbinātības ģenerālu direktorātu. Šajā rī, rīcības plānā atsaucamies arī uz prasmes āģendu. Tad uh, runājot par integrāciju, runājam arī par izglītību, kultūras. Uh, integrāciju, veselības aprūpi, piekļuvu pamest pakalpojumiem un runāja par vispārīgām politikām, kas var veicināt integrāciju. Tad, tad šajā plānā mēs nerunājam tikai par tādu paziņojumu, bet esam iekļāvuši, kā jūs redzat, arī 15 ļoti konkrētus pasākums Tādējādi mēģinām palīdzēt dalību valstīm, palīdzēt dalību valstīm, lai varētu veicināt integrāciju. Ļoti daudz arī finanšu iespējas, kas tiek paredzētas uh, pilsoniskajām sabiedrībām, kas aktīvi darbojas uh, integrācijā. Jūs arī redzēsiet, ka šeit um, arī. Um, stiprinām šo nacionālo kontaktu punktu tīklu, gribam to pārveidot par Eiropas integrācijas tīklu, kur Eiropas parlaments un arī Lībe komiteja būs cieši iesaistīti, kā tas ir tagad. Un tagad, kas ir plānā? Piecas prioritārās jomas. Pirmā joma. Pirms tad, izbraukšanas pasākumi, lai sagatavotu imigranta ierašanos ES teritorijā tad arī pasākumi, lai sagatavotu sabiedrību pirms imigrantu ierašanās. Nu, jāņem vērā, protams, arī ar bēgļu izmitināšanas kontekstā. Otrā iz, prioritāte ir izglītība. Daudz esam strādājuši ar kolēģiem no izglītības kultūras ģenerāla direktorātu. Šis ir ļoti svarīgs elements integrācijas jomā, un tad arī redzēsiet, ka te ir daudz dažādi rīki. Arī, piemēram, arī valodas apmācība jauniem imigrantiem iekļaujoša izglītība, ar šo peer learning, tad vēlamies īpaši koncentrēties arī uh, uz imigrantu bērnu iekļaušanu un izglītošanu, lai būtu šī visaptvarošā pieeja. Trešā prioritārā grupa - integrācija darba tirgu, profesionāla apmācība. Te ir arī daudz saikņu ar šo prasmju programmu darba kārtību. Īpaši piedāvājam atbalstīt šo fast track insertion, uh, lai bēgļi pēc iespējas ātrāk varētu iekļauties darba tirgu. Tad, kad viņi ir atzīts, viņiem šis bēgļu status, tad atbalstām arī tad, tad prasmju atzīšanas mehānismu, tas arī joprojām vēl šķērslis, lai mm, imigranti varētu iekļauties darba tirgu. Veicināsim visus paraugu prakses dalību valstīs, lai integrētu šos cilvēkus darba tirgu. Tad arī piekļuve pamatu pakalpojumiem. Eiropas komisijai šeit nav ekskluzīva kompetence, te viss notiek reģionālā vietējā līmenī. Mēģinam mobilizēt visus rīkus, kas ir ES līmenī, lai nodrošinātu piekļuvu papildus pakalpojumu trešo valsts piedarīgajiem. Īpaši EIB arī ir izdevusi vairākus aizdevumus, lai varētu dalībvalsts palielināt savu uzņemšanas kapacitāti arī ā, veselības aprūpas jomā, specifiska apmācība vēs, mediķiem un citiem veselības jomā strādājošie, lai risinātu tieši imigrantu uh, problēmas. Un visbeidzot, arī koncentrējamies uz aktīvu līdzdalību sociālajā iekļaušanā lai veicinātu es vērtības, caur kultūras dialogu par es kopīgām vērtībām, eh, sports, kultūra. Tas viss ļoti svarīgi integrācijai. Tad arī veicinām uh, dažādas pasākumas, lai cīnītos pret diskrimināciju, ksenofobiju. Divi horizontāli punkti, kas ir būtiski. integrācijas jomā ES līmenī nevaram pieņemt tiesību aktu, bet mēs varam visu atbalstīt ar finansējumu. Tad ir arī īpaši sadaļa, kur runājam par finansējumu un fondiem, kas ir pieejami dalību valstīm, lai integrētu riešo valstu valsts piedrīgos. Tādējādi gribam atbalstīt dalību valsti šajā jomā, tad arī sadaļa par uh, labāku koordināciju ES mm, līmenī starp visām iesaistītajām pusēm Nu, lūk, šie ir galvenie jautājumi, kādus vēlējos izcelt šim, šajā rīcības plānā. Paldies. Much, Savārī kun, Savārī kungs, paldies, Lauristins kungs. Paldies, paldies par šo prezentāciju par šo rīcības plānu. Tas ir ļoti svarīgs. Esam jau runājuši par integrāciju. Šis tagad ir aktuālākais jautājums, bet ir ļoti svarīgi run, arī redzēt, ka ir kaut kas ļoti konkrēts. Šai kontekstā man būtu jā, jautājums. Vai jūs varētu pateikt, kur mēs varētu gūt priekšstatu? Uh, un struktūru par šiem cilvēkiem, kas iebrauc, par viņu, piemēram, izglītības līmeni, prasmēm un tā tālāk. Jo zinot, uh, cik izglītot ir šie cilvēki, tad arī var paredzēt, cik ir nepieciešami resursi, teiksim, uh, pasniedzēji un tam līdzīgi, lai uh, šos cilvēkus apmācītu. Nu, tas trūks, tad skaidrāk informācija par cilvēkiem, kas ierodas. Paldies, Ipalskunds! Jā, vielen herzlichen dank. Ich... Jā, liels sirsnīgs paldies. Es domāju, ka imigrācijas jautājums ir centrāls jautājums. Un tas ir jautājums, ar kuru mums da dažās dalībvalstīs ir problēmas, ja mēs domājam par to, ka ir jāintegrē cilvēki, kuriem ir kāda invaliditāte vai romi, mums jau ir iekšējas problēmas integrācijas jomā. Tātad eh, daudzās, daudzos gadījumos dalībvalstīm vēl ir jāstrādā pie šiem jautājumiem. Varbūt te mēs varētu runāt arī par eh, šīs problēmas risināšanu Eiropas līmenī. Runājot par eh, cilvēkiem, kas ierodas no trešām valstīm, protams, te vēl ir papildus grūtības, proti valodas zināšana trūkums, tāpat izpratnes trūkums par to, kāda ir ikdienas dzīve attiecīgajā valstī, kādā veidā eh, vispār ir iespējams piemēroties, eh, kādas eh, kvalificēšanās iespējas, kādas izglītošanās iespējas ir. Ir dalībās, kuras um, bēgļu um, reģistrēšanas uh, ietvaros domā arī par šiem jautājumiem. Un par to ir jādomā arī šīs te pārvietošanas ietveros. Es vēlētos, lai mēs runātu ne tikai par bēgļiem, bet nāktu klajā ar priekšlikumiem par to, kā mēs varētu uh, organizēt likumīgu uh, strādājošo imigrāciju, proti ļaut likumīgi ieceļot Eiropas Savienībā, neaprož, neaprobežoties tikai un vienīgi ar akadēmisko aprindu pārstāvjiem, jo mums ir nepieciešams darbspēks arī citās jomās. Bet arī te ir jāskaidro, kāda priekšnoteikuma tam visam ir. Uh, Eh, kā ir iespējams atzīt šīs kompetences, un te es vēlētos saņemt papildu informāciju par to, kā mēs varētu organizēt šo uh, ieceļošanu, kā norit šī sadarbība arī ar izcelsmes valstīm, kas tiek darīts, uh, piemēram, uh, lai nodrošinātu valodu zināšanas un uh, Vai ir notikušas jau sarunas ar dalībvalstīm par to, kurās jomās jūs būtu gatavi spēt konkrētus soļus, lai īstenot šo integrāciju? Paldies! Paldies, Pinelī kundze! Grācie! Paldies! Man būtu viens jautājums komisijai par attiecībām un saikni starp integrāciju, labklājību darba tirgu un darba likumdošanu. Es uzdodu šo jautājumu, jo ļoti liela daļa baiļu, kas ir tagad novērojams dalība valstīs, bailes no imigrantiem balstīts uz to, ka, ši, ka cilvēki baidās zaudēt tiesības uz labklājības valsti un kā rastos tāda arī konkurence, kas samazinātu darba standārtus. Es tam, protams, nepiekrītu, bet nu, tādas ir bailes, kas valda sabiedrībā. Mans jautājums sekojošs. Jautājums komisijai jo darba tirgus, darba līkumdošana nav jūsu kompetence, bet nacionālo valstu kompetence, jo šīs reformas tās augtās, reformas darba tirgu un šis skrējiens eh, darba nestabilizācijas virzienā. To prasa taču Eiropas institūcijas, lai valsts to īstenot, tas ir Eiropas semestrī, uh, Tas ir vēstulēs, ko sūta ECB dalību valstīm, kuras piedzīvo liels grūtības, arī, piemēram, Itālijā, manai valstī. Kas tur tiek prasīts? Tur tiek prasīta tā reforma, kas noved pie nestabilākām darba vietām. Jātājums komisijai tādējādi. Cērot, ka tomēr uh, atbilde nebūs tikai tā, ka uh, viss ir dalībās rokās, nu gluži pilnīgi tas tā nav. Veržjā kundze. Paldies, priekšsēdāji, atvainojiet, ka ierados ar nokavēšanos. Nedzirdēju jūs ievadvārdus. Man šis jautājums ir ļoti aktuāls un svarīgs. Ir ļoti daudz arī dažādu stereotīpu par šiem jautājumiem. Līdz ar to nepieciešami uzticami statistikas dati. Arī kad Francijā mēs lasām uh, to, kas notiek Vācijā, tur izskan ļoti liels pretrunas. Nu, tas, ko paskaidro visi pētījumi, ir tas, kā ka Imigranti, kas ierodas Eiropas Savienībā, ir cilvēki, kuriem ir visai liels augsts izglītības līmenis. Un ka viņi, protams, strādā darbu, kas īstenībā neatbilst viņu kompetencēm. Arī Francijā ir pētījums par Vāciju, kur tiek runa atkal pilnīgi pretējais tiek teicis par Sīrijas bēgļiem. Es gribētu zināt, kā tad ir. Uh, reālā situācija. Tad man nepatīk arī tādi uh, argumenti, Bet tad argumenti, kas nav pietiekami skaidri, bet ir jāteic, ka vairāk pētījumi norāda uz to, ka vairākums ES dalību valstīm ir nepieciešami imigranti. Tad, nu, arī tas ir jāpasaka kristā skaidri, lai veicinātu integrāciju, lai integrācija notiktu labos apstākļos. Viena lieta, manuprāt, ir ļoti būtiska, proti ir jāatzīst šo cilvēku profesionālās kompetences citādi, jo imigranti strādās ļoti sliktās darba vietās, neatbilstīgos apstākļos. Un Un nu, kā arī teica Spinelli kundze, tas viss pareizi. Mēs redzam, ka aizvien vairāk eh, augsti kvalificēti cilvēki strādā ļoti zemes kvalitātes darba vietās pakalpojumu sfērā visai dramatiskos apstākļos. Nu, lūk, ja mēs vēlamies uh, tikt ārā no stereotipiem un veicināt ne tikai bēgļu, bet arī imigrantu integrāciju, ir tomēr jābūt arī skaidrai bildei par to, kas tad reāli notiek, lai tādēļ iziet no bailēm. Thank you, Mrs. Virgia. Well, I uh, give back. Paldies. Vārds komisijas pārstāvim. Pirmais jautājums par to, kādi cilvēki ierodas Eiropā, kāda ir šī struktūra. 14. un 15. gadā ir jāpētījumi, kas ir veikti Zviedrijā un Vācijā, jo tieši šajās divās valstīs uh, ir ieradies vislielākais patēru meklētāju skaits. Tad to arī skaidri norādīja Gijams kundze par kvalifikāciju līmeni, salīdzinot to ar iepriekšējiem o, imigrantu pieplūdes posmiem. Tad, tad ir šis izglītības līmenis ir augstāks. Varu nodot šos pētījumus arī Lībijas sekretariātam. Ja jūs vēlaties uh, iepazīties ar šo informāciju, tur arī ir visas saiknes un tam līdzīgi. Tālāk par dažādu sabiedrības grupu integrāciju Romi, cilvēki ar īpašām vajadzībām un tam līdzīgi. Tad mēs sakām, ka trešo valstu, valstu piedarīgo integrāciju nevar īstenot nodariet kaitēju mazāk aizsargātajiem sabiedrības grupām. Nevis tādēļ, ka mēs īpaši vēlamies izcelt imigrantus, bet vienkārši gribam norādīt, ka to nevar darīt, no, darot kaitējumu citām sabiedrības grupām. Tas ir skaidri pateikts rīcības plānā. Par darba migrāciju par to, ka būs nepieciešams vairāk darba roku. Mēs to visu ļoti labi apzināmies. Eiropas komisijā var arī minēt 6. aprīļa paziņojumu par imigrācijas programmu 15. gadā un paziņojums arī par pārtvērumu, par legālo migrāciju. Un, nu, tur ir daudz elementu par legālo imigrāciju, par to, ko komisija vēlas darīt tuvāko mēnešu un gadu laikā šajā jomā. ES jā, saskaras ar demogrāfijas problēmām. Uh, iedzīvotāji šeit no, noveco, jau dažos nozarēs trūks darba roku un uh, viņi trūks vēl vairāk tuvāko gadu laikā. Ir jāsagatavojas, mums ir jāsagatavojas un jāīsteno efektīvas legālā imigrācijas politika, lai varētu risināt darba tirgus problēmas, pat ja ņemot vērā, ņemam vērā es darbinieku mobilitāti un palielinām to kvalifikāciju. Tik un tā ar to nepietiks, lai mazinātu to trūkumu, kas būs pēc 10-20 gadiem. Par š, pie šī mēs strādāsim izvērtējot arī legālās imigrācijas direktīvas, veicot arī šo fitness čeku, jūs noteikti esat jau dzirdējuši, tam ir savāds nosaukums, bet tas nozīmē, ka mēs izvērtēsim imigrācijas tiesību aktus, lai identificētu trūkumus, raudzīsim, ko varam uzlabot, lai atbildētu uz vajadzībām imigrācijas jomā. Tad arī mēs uh, uzsākām pētījumu, tas arī minēts 8. aprīļa paziņojumā, lai redzētu, vai mēs varam uh, ES līmenī izveidot sistēmu, ko Kanādā sauc par expression of interest, kur tātad no vienas puses uh, būtu darba piedāvājumi, no otras puses trešo valstu valsts piedarīgo prasmes, lai efektīvāk varētu viņus integrēt darba tirgu. Tikko izsākts arī diskusijas ar trešajām valstīm. Par uh, to, ka dalība valsts varētu trešajām valstīm izteikt darba piedāvājums Bet es vēl par to daudz nevaru neko teikt, jo viss šis process ir tik tikko aizsācies, protams. Un tas arī tika minēts, ka minēts tas, ka šis imigrācijas plāns ir saistīts ar šo skills agenda prasmju šo programmu. lai uzlabotu arī šo cilvēku iespēju atrast darba vietas, uzlabojot prasmes. Tas attiecas arī uz ES pilsoņiem un arī uz trešo valstu valsts piedarīgajiem. Par kvalifikāciju atzīšanu tas attiecas arī uz uh, imigranti, kas ierodas ES teritorijā un bieži vien saskaras ar šo šķērsli, ka viņu profesionāla kvalifikācija netiek atzīta. Tās arī ir jārisina šajā skills agenda. Tas viss. Thank you very much, Mr. Savary. Thank you for... Paldies, eh, Savarī kungs, par jūsu izklāstu. Eh, kolēģi, mēs eh, turpinām mūsu darba kārtību un tās nākošais punkts ir pārcelts uz vēlāku laiku. Tas ir eh, Ignācio Korā uzdātais jautājums. Un līdz ar to mēs pārējām pie šodienas sēdes pēdējā darba kārtības punkta. Tās būs pētījuma prezentācija. Eh, politikas departaments ir pasūtījis šo pētījumu attiecībā uz legālās migrācijas eh, iespējām un visaptverošu pieeju migrācijai, kā tas ir norādīts Mecolas un Kinga ziņojumos. Un kopā ar mums ir profesors Ivans Martins, kurš ir pasniedzējis migrācijas politikas centrā Eiropas eh, universitātē Florencē. Dodu vārdu vispirms mūsu viesim Ivanam Martinam, kurš mums prezentē šos pētījumu, un pēc tam mēs varēsim pāriet pie diskusijām. Jūsu rīcībā ir viss jums nepieciešamais laiks, es domāju, jūs iekļausieties 15 minūtēs. Paldies! Viss Es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam un dienestiem, kas ir lūguši pētījumu centram sagatavot šo pētījumu par jauniem mehānismiem likumdošanā, lai veidotu migrācijas politiku Eiropas Savienībā. Šķiet, ka prezentācija nedarbojas, ne tā tomēr darbojas. Kā jūs redzat, pētījums tika pabeigts 2015. gada septembrī, lai gan šis pētījums ir ārkārtīgi būtisks šodien, it īpaši, kad mēs uzklausījām komisāru Abramu Populusu, kurš prezentēja jauno migrācijas paketi e, līdz ar citiem uh, migrācijas pasākumiem 7. jūnijā, jo pētījumā pamatā ir galvenokārt skatītas dažādās opcijas darba migrācijas politikā Eiropas Savienībā. Un šajā prezentācijā būs seši pētījumu galvenie temati. Nosaukšu tos ātri un īsā īsos vārdos izklāstīšu par katru no tiem. Pēc tam mēs varēsim tos skatīt cīkāk. Kāpēc ir nepieciešama darba migrācijas likumdošana Eiropas Savienībā? Galvenokārt tāpēc, ka mēs eh, tuvojamies vienotam darba tirgum, neraugoties uz to, ka vēl aizvien ir 28 darba tirgu uh, pēdas vērojamas, un šāda darba migrācija būs viens no rīkiem nākotnes eh, darba migrācijas veidošanai. Ir jāņem vērā gan akadēmiskās, gan zināšanas, gan arī situācija ar darba roku trūkumu Eiropas Savienībā un ir šajās desmit pētījuma lapusēs ir ieskicēts tas, e, kā trūks darba spēka, gan kvalificēta, gan mazkvalificēta. Un es par to runāšu uh, pēc brīža sīkāk. Trešā kategorija ir kritisks pārskats esošajam juridiskajam ietvaram darba migrācija Eiropas Savienībā. Uh, un galvenies slēdzieni ir tādi, kā šis ietvars ir fragmentēts, un pietrūkst saistījuma eh, politikai ar brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā eh, eh, trešo valstu pilsoņiem, kas ir ar legālu situāciju. Tālāk ceturtā nodaļa ir migrācijas politikas ietekme uz darba tirgu un integrāciju darba tirgu imigrantiem. Ietekme ir um, ļoti ierobežota, praktiski nekāda, jo, kā jau es norādīju, šī politika ir visai sadrumstalota. Uh, tālāk piektā nodaļa ir um, jautājums par to, vai 15. gada maijā publicētais ziņojums ņem vērā Eiropas Savienības likumdošanu darba migrācijas ziņā atbildi ir ne. Un, Pēdējā nodaļa tā būtu īsa un samērā tehniska analīze 12 iespējamiem mehānismiem darba migrācijas politika Eiropas Savienībā. Un tagad ļoti īsi par atsevišķiem eh, slēdzieniem, ko piedāvā šis ziņojums. Galvenais aktuālais jautājums ir direktīva par zilo kārtu. Eh, kreisā eh, jā, stabiņā jūs redzat četrus lielākos priekšlikumus direktīvas reformai par zilo karti, ko mēs piedāvājam pētījumā, un labajā stabiņā jūs redzat reformas, eh, ko piedāvā komisija 7. jūnijā. Pamatā Mēs piedāvājam vienotu ziloto, kar, zilo karti, kas dotu piekļuvu darba tirgumu Eiropas Savienībā viscaur. Tādā veidā tiktu veidots vienots uh, regulatīvs ietvars trešo valstu pilsoņu uh, iekļaušanai otrkārt, neraugoties uz to, ka lai gan komisijā uzskatīja pretēji, mūsu prāts nebija ekonomisku trūkumu uh, savietot nacionālās un Eiropas sistēmas, uh, Eiropas zilās kartas sistēmai. Komisija uzskatīja, ka ir jādod Eiropeisks Eiropeiska virzība zilai kārtei. Treškārt, mēs uzskatām, ka izmaksas zilai kārtei ir pārliecīgas, lai tās būtu pievilcīgas gan darba devēģiem, gan pašām dalībvalstīm, gan arī potenciālajiem saņēmēģiem. Un Arī algas liekas ir ievērojami samazinājies. Ceturtais apsvērums mēs uzskatām, ka tiesības, ko piešķir zilās kartes, turēšana nav pietiekamas, lai attaisnotu šīs izmaksas, un arī atsevišķas tiesības, piemēram, ģimenes apvienošanās vai vieglākas iespējas pārcelties uz citu valsti, tiek skatīt šajā priekšlikumā. Kopumā domāju, ka reforma ir iecerēta pareizā virzienā Tāpat es strādāju ekspertu grupā par legālo migrāciju un ļoti cieši esmu sekojis visam procesam. Process, manuprāt, bija visaptverošs un tik tiešām es redzu, ka priekšlikums iekļauj ļoti daudzus elementus, kas tiks skatīt ekspertu grupā un publiskajās konsultācijās. Tomēr ir, manuprāt, trīs būtiskākās problēmas. Pirmā, zilā karte tiek izsniegta tikai uz darba līguma vai uzturēšanās atļaujas pamata. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo e, to var izmantot tikai multinacionālie uzņēmumi e, un MVU nespēja tādu darbību atļauties. Tāpēc ir jāapmeklē mehānisms, lai nodrošinātu migrantu piekļuvu viņiem, lai nebūtu jādodas to smeklēt starptautiskajā eh, rekrutēšanas sistēmā. Otrā problēma, un par to es tūlīt runāšu, ir tā, ka eh, tā tiek attiecināta tikai uz augsti kvalificētiem strādājošiem, bet, kā mēs redzam, ar to nav pietiekami. Un trešais jautājums. Eh, netiek dota piekļuve viscaur Eiropas Savienībai Un tādējādi būtu nepieciešamas 28, pareizāk sakot, 25 eh, atsevišķas zilās kartes, jo trīs valstis neietilp šajā sistēmā. Un ceturto kārti ir jāredz, kāda būs uztver dalībvalstīs padomē šim priekšlikumam. Pastāv risks, kā jau tas notika 2001. gadījumā ar pirmo eh, komisijas priekšlikumu par ekonomisko migrāciju kas bija ar um, pareiziem nodomiem. Papildus zilajai kārtēji mēs vēlamies atgriezties pie diskusijas un trim jautājumiem, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski. Pirmais no tiem, cik lielā mērā tiek ņemtas vērā Eiropas darba migrācijas nepieciešamības Pirmkārt, netiek eh, ņemta vērā nekvalificētu strādājošo migrāciju un pētījumā. Mūsu analīze rāda, ka uh, esošās un nākotnes vajadzības pēc darba spēkā Eiropā eh, neatiecas uz augsti kvalificētiem, bet pēc mazkvalificēta darba spēka. Eh, prezentācijā ir ska norādīts skaitlis 12 no 20 um, problemātiskākajām uh, profesijām ir mazkvalificēts. Tādējādi mēs mobilizējam instrumentu, lai ņemtu vērā nelielu daļu no darba tirgus prasībām. Otrkārt, ir skaidrs, ka analīze darba tirgus nākotnes vajadzībām darba tirgu Eiropā liek domāt, ka nozīmīga būs darba migrācijas politikas loma, lai varētu apmierināt attiecīgā brīža vajadzības. Un tomēr, kā norādīja šodien pirms stundas komisārs, komisijas priekšlikumos nav norādīts, kāds ir ilgtermiņa modelis, par kuru runāja komisārs. Mēs runājam pār šiem jautājumiem, taču neapzināmies, kādi ir jaunie meli e, elementi. Ir priekšlikums pārskatīt visu migrācijas politikas ietvaru, bet pilnīgi noteikti pietrūkst politiskās orientācijas, kādi tad ir mērķi migrācijas politikai, ko, kur, kuras mēs vēlamies sasniegt. Un skaidrojums būtu politiskais jūtīgums šiem migrācijas jautājumiem. Un vēl eh, viens eh, tīri juridiska rakstura apsvērums, ka tā ir dalībvalstu kompetence. Bet fakts ir tāds, ka uz šo dienu mūsu rīcībā nav šī vai jaunā legālās migrācijas modeļa, ko solīja komisijas priekšsēdētājs Junkers eh, stājoties amatā. Un visbeidzot, migrācijas eh, politikā pastāv risks, ka eh, tā tiek nomainīta ar bēgļu integrācijas politiku. Darba tirgu ir jāintegrē eh, bēgļi. Mēs šobrīd migrācijas politika centrā veicam pētījumu šajā sakarā. Tas ir praktiski pabeigts, bet nedrīkstētu to sajaukt ar migrācijas politiku. Un šeit pastāv risks, ka pašreizējā kontekstā Eiropā uh, tā var notikt. Tālāk ceturtkārt, cik tālu mēs varam apgalvot, ka galvenais ieteikums mūsu pētījumā ir tāds, ka Eiropā ir nepieciešama darba migrācijas politika, kas ir integrēta no darba puses, darba tirgus puses viedokļa, un tomēr pēc pēdējiem komisijas priekšlikumiem mēs saskaramies ar paradoksu, ko var redzēt arī pētījumā, ka nepieciešamības pēc darba imigrācijas kas ņemtu vērā Eiropas demografiskās tendences no vienas puses un otras puses pietrūkst integrētu instrumentu migrācijas politikai. Un tas, ietek, tas ir vērojams daudzās jomās, institucionālā jomā. E, eh, e, eh, Home ģenerāla direkcija nodarbojas ar darba migrāciju un nevis nodarbinātības ģenerāla direkcija, lai gan šis jautājums attiektos daudz vairāk uz nodarbinātību un nevis uz mūsu robežām un katrā gadījumā uz šodienu eh, darba migrācijas politikā šis šī spriedze nav atrisināta, vai mēs virzāmies uz vienotu Eiropas Savienības darba tirgu, kā tam vajadzētu notikt atceļot robežas un pieaugot darba um, politiku integrācijai, vai mēs paturam spēkā 28 atsevišķus darba tirgus. Jebkurā gadījumā direktīvas priekšlikums pār zilo karti E, spēs piesaistīt maz e, mērā šo starptautiskos talantus, jo pastāv struktūrālas problēmas salīdzinājumā ar Savienotajām valstīm vai Austrāliju vai apvienoto karalisti. Un struktūrālie uh, faktori saistāmi ar ekonomisko modeli, algu atšķirības kvalificētiem, nekvalificētiem eh, darba spēkiem, lingvistiskā sagatavošana vai darba tirgus sadrumstalotība kā tāda, kā arī e, brīvas pārvietošanās e, ierobežojumi trešo valstu pilsoņiem. Un lai noslēgt savu prezentāciju un pārāk neizplūstu plaši. Pēdējā attēlā es izdarīšu kopsavilkumu 12 opcijām eh, darba spēka migrācijā, kas ir norādīta pētījumā. Viena no tiem ir taisīta ar starpnieku lomu darba tirgu. Mēs par to runājām ehm, attiecībā uz integrācijas darba plānu un par iebraukšanas kanāliem ārvalstu strādājošajiem, ka ir nepieciešams palielināt eh, atlases kontingentu strādājošajiem. Mēs varam runā, komentēt jebkuru no 12. Um, opcijām, bet tas prasītu vēl 12 papildu minūtes. Tālāk jānorāda, ka šobrīd nav integrētas informācijas sistēmas pār darba tirgu. Nav eh, Eiropas tārga tirgu, mēs eh, liekam kopā informācijas, kas eh, nāk no 28 dalībvalstīm, un tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Norādu, ka trīs no runātājiem iepriekšējā sadaļā pār integrācijas darba plānu norādīja uz zināšanām, statistiku un informāciju. Manā uh, izpratnē Tā ir eh, nesošā šī plāna sadaļa, ko ir uzsākts pētījums par atbalsta pasākumiem integrācijai darba tirgu bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Mēs esam veikuši deviņus pētījumus deviņās dalībvalstīs un pamatā esam mēģinājuši uh, apkopot informāciju eh, par to, kas darbojas, kas nedarbojas un kas ir jādara. Tas būtu uzskaitījums atbalsta pasākumiem deviņās analizētajās valstīs un mūsu pamats slēdziens šajā sakarā Un galvenā informācija ir tā, ka mēs zinām ļoti maz par profilu, jeb struktūru, kā to norādīja deputāti tiem, deputā, tiem bēgļiem kas, un migrantiem, kas iebrauc. Mēs nezinām viņu izglītības līmeni, ne viņu profesionālo dzīves gādījumu. Un nav mums kopīga redzējuma, un vēl jo mazāk mēs zinām par pasākumiem, kas ir jāpiemēro. Tāpat par Eiropas Savienības integrācijas darba plānu runājot, ir jāmēģina dot impulsu labākai informācijas ģenerēšanai un norāda, ka komisija būtu galvenais eh, finansējuma avots šiem pasākumiem. Un, manuprāt, ir iespēja palaista garām. Iespējams, ka jaunais Eiropas integrācijas tīkls, kas tiek piedāvāts, varētu būt kā mm, embrijs šādai pa, vairāk informācijas eh, bāzes veidošana. Un pēdējais komentārs no manas puses - divas no opcijām, kas tiek analizētas. Tas ir e, E, preselekcija kandidātiem imigrācijai ir būtisks. E, mēs norādām, ka šī sistēma nedarbojās e, sapratīgi labi Kanādā, nedomājām, ka tā var darboties Eiropā. Citas starpā tāpēc, ka Eiropas Savienības valstis, kuras piemēro darba migrāciju, mēģina to apvienot ar labklājības valsti, E, tas var būt problemātiski. Savukārt, mūsuprāt, ir jāveido sistēma, kas ir vairāk orientēta uz piedāvājumu, kas dod iespēju kandidātiem meklēt darbu Eiropas Savienībā, piemēram, caur īstermiņa darba meklēšanas vīzu e, kandidātiem ar konkrētiem profiliem, kas atbilst Eiropas darba tirgus vajadzībām. Bet savu stāšanos es beidzu ar šeit un esmu gatavs sniegt jebkuru skaidrojumu no manas puses. Paldies! Martin, uh, paldies, Martin Konga, vispirms ir paskundze. Lielas paldies! Es vēlētos uzdot vairākus jautājumus. Vispirms paldies, ka uzsvērāt, ka runājot par likumīgo imigrāciju, mums ne tikai nepieciešams augsti kvalificēts darbspēks, kā piemēram cilvēki, kas nāk no universitātēm, akadēmiskajām aprindām, bet uh, ilgtermiņā mums ir nepieciešams darba rokas uh, dažādos līmeņos Eiropā. Tāpēc es pilnībā piekrītu, ka tā ir. Vienlaiks mums ir jācenšas izvairīties no negodīgas konkurences ar mūsu pašu pilsoņiem jānodrošina, lai ik viens, kas no jauna ieradies mūsu darba tirgu, varētu baudīt tās pašas tiesības, bet arī, lai uz viņu gulstos tie paši pie, pienākumi. Tā tad ir šāds priekšnoteikums. Otrakārt, mums ir, ja mēs salīdzinām situāciju šeit ar situāciju ASV, es domāju, tas nav īsti taisnīgi. Jo Eiropas Savienībā mēs vismaz cenšamies uh, piedāvāt labu sociālās drošības sistēmu, kas noteikti piekru, pietrūkst ASV, tāpēc viņiem ir vieglāk uzņemt šādus jaunus strādājošos nekā Eiropas Savienībā un pavisam pamatoti. Vispirms es piekrītu, ka likumīgas imigrācijas um, gadījumā mums ir jānodrošina darba spēku pieplūdums visos kvalifikācijas līmeņos. Es neesmu pārliecināta, ka mēs varam pieļaut. piekļuvi Eiropas darba tirgumu, jo mm, situācijas dalībās ir ļoti atšķirīgas, eh, tas, cik daudz papildu darba rokas ir nepieciešams, bet arī kādi ir noteikumi, kas regulē šo tirgu. Tātad es domāju, ka, lai dalībās vienotos par šādu sistēmu, ir jāsaka, jā, Protams, vispirms mums ir jāpraugās uz to, kādā situācijā ir mūsu pašu pilsoņi un cik lielā mērā ir nepieciešama integrēšana un pārkvalificēšanās viņiem. Mēs esam gatavi saņemt vairāk informācijas par patvēra meklētājiem, kas ir mūsu valstīs, kāda ir viņu kvalifikācija, ko mēs varam darīt, lai viņus labāk integrētu darba dirgu, un tad varam pārbaudīt, kādi, kāds papildus darbspēks mums ir nepieciešams. Un es domāju, ka te nu situācija ir ļoti atšķirīga eh, gan dažādos reģionos, gan dalībvalstīs. Tāpēc mans jautājums, vai jūs varētu piekrist tam, ka mums ir jāspēr tāds kā pagaidu solis? Proti, imigrantu strādājošie neierodas visā Eiropas Savienībā kopumā, bet noteiktās vietās. Es piekrītu jums tajā, ka, jā, tas varētu zinā, radīt zināmas problēmas, jo Ja mēs vēlamies panākt uh, darba līgumus, tad tas ir iespējams tikai lielu uzņēmumu gadījumā, taču tas tā ir tikai daļēji, jo dažas dalībās, kuras jau šobrīd meklē papildu darba rokas, jau īsteno pasākums uh, dodoties uz citām valstīm un sakot, mums ir nepieciešams darba spēks, Vācija jau to dara. Uh, Tātad cenšas noskaidrot, vai ir iespējams piesaistīt eh, strādājušos no trešām valstīm. Un mēs vēlētos vairāk informācijas par iespējām strādāt Eiropas Savienībā, tātad noteiktās dalībvalstīs, lai būtu šāda informācija trešām valstīm, lai tā būtu pieejama trešās valstīs. Es domāju, uz to mums būtu jākoncentrējas, un šķiet, to jūs nepieminējāt savā pētījumā. Uh, Tātad vai mums varētu būt šādi kopīgi Eiropas standarti, vai arī tam būtu jābūt dalībvalstu pārziņā, jo iespējas ļoti atšķirīgas. Paldies Zipas kundzei. Pirms es eh, turpinu diskusijas, vēlos šeit sveikt eh, Eiropas imigrācijas tīkla pārstāvjus, kas pirms brīža ieradās zālē. Laipni sveicu jūs šeit. Un tagad vārds Spinēlī kundzei. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies par šo izklāstu. Uzdošu jautājumu, ko uzdevu jau komisijas pārstāvim. Bet uz kur, diemžēl, nesaņēmu atbildi. Varbūt jūs varētu man atbildēt. Par saikni starp imigrāciju, integrāciju un sociālo aizsardzību, kā arī darba likumdošanu. Kāpēc uzdod šo jautājumu? Jūs runājāt par mazkvalificētu uh, eh, darba spēka nepieciešamību lielos uzņēmumos, kuriem noteikti lielāks iespējas nekā maziem un vidējiem uzņēmumiem. Kā mēs varētu izvairīties no tā, protams, ņemot vērā visus tos datus, kurus jūs mums sniedzā, sniedzāt, tātad kā mēs varētu tikt galā ar šo darba likumdošanas kritēriju samazināšanu. Kā tikt galā ar šīm bažām, kas parādās dalībvalstīs par to, ka šī likumdošana varētu tikt nonivelēta uz leju? Proti bailes zaudēt tiesības. Tiesības uz sociālo aizsardzību. Atgādināšu, ka darba likumdošana dalībvalstīs eh, tiek izlēmta Eiropas pusgada ietveros un visos gadījumos eh, tomēr ir tendence uz nestabilāku eh, darba līgumu un darba noteikumu pieņemšanu. Tātad ir lielāks iespējas atlaist strādājošos. Es ceru, ka atbildēsiet uz manu jautājumu. Un noslēgumā vēlos teikt, es pilnībā piekrītu tam, ko teica kolēģis Zipels kundze par to, ka ir ārkārtīgi grūti salīdzināt situācija ASV, Austrālijā un Eiropā, jo Eiropā vismaz mums ir sociālās aizsardzības līmenis, kas ir ļoti augsts, ko mēs cenšamies ko mēs pakāpeniski samazinām, bet uh, es domāju, ka Birgit Zipels teiktais noteikti bija vietā. Paldies! Paldies, Laurstins kundze! Liels paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju. Esmu iepazinusies ar jūsu centra darbu jau iepriekš, Tā kā es strādāju pie integrācijas jautājumiem Igaunijā diezgan ilgi, tātad cenšoties integrēt krieviski runājošos tirgu, eh, da, nodarbinātības tirgu un sabiedrībā kopumā, man būtu vairāk jautājumu. Kā mūsu uh, valstī un arī citās valstīs mums jau ir pieredze ar trešo valstu pilsoņu integrēšanu darba tirgu, mēs zinām, kādas ir tās problēmas, ar kurām saskaramies. Uh, šī pieredze varētu būt, varētu būt liederīga arī jūsu centram. Bet runājot par bēgļu krīzi, bieži vien rodas iespējas, ka viss to uztver kā kaut ko pilnīgi jaunu. Un tas darbs, kas eh, darīts integrējot cilvēkus no citām valstīm, vai arī integrējot cilvēkus, kas eh, migrē Eiropas Savienības iekšienē, uh, ir it kā kaut kas tāds, kas notiek pilnīgi citā pasaulē. Tātad, kad mēs beidzot izpratīsim, ka šis ir viens darba tirgus, un šis cilvēku pieplūdums agrāk, eh, vēlāk, iekšpus, tātad Eiropas Savienības iekšienē ārpus tās, tas nav nekas jauns. Tātad kāda Kāds ir jūsu viedoklis, raugoties uz šo nodarbinātības likumdošanu? Nu, teiksim, pēc pieciem gadiem kādas būtu galvenās izmaiņas Eiropas Savienības darba tirgu kā tādā, teiksim, konkurences aspekti, eh, darbspēka izmaksas, eh, darba likumdošana un tā tālāk un tā joprojām. Jo šobrīd mums ir tāda kā sadrumstalota pieeja. Mēs cenšamies pievērt acis, vēlamies aizsardzību, protekcionismu darba tirgu. Šī vēlme ir ļoti liela, liela un spēcīga, un bieži vien um, rodas iespējas, ka mēs vairs nedomājam par šo um, atklāto kopīgo darba tirgu, paraugoties to, kas notiek Francijā un citu vietu. Tātad kāda būtu jūsu vīzija? Kāda būs situācija Eiropas Savienības darba tirgu pēc pieciem gadiem? Paldies, Beržā kundze. Merci, Madame la Présidente. Un, un grand merci à vous pour, euh, pour cette étude. Un grand merci. À... Paldies, priekšsēdētāji, liels paldies par jūsu atklātību. Jo es domāju, ka jūs uh, runājat par to visu ļoti skaidri. Uh, ļoti strikti. Es piekrītu jūsu analīzai, jo īpaši par šo kritiku attiecībā uz pašreizējo politiku Eiropas Savienībā. Pārāk daudz manevrēšanas iespēju ir dalībvalstīm, un mēs neņemam vērā to, kādas ir reālās vajadzības. Un zilā uh, kārta noteikti ir viens no labākajiem piemēriem. šķēršļi brīvai eh, kustībai Eiropas Savienībā, arī nepieciešamība eh, saņemt labākus statistikas datus, kvalitatīvākus statistikas datus par to, kādas ir mūsu vajadzības, jo, kā jau es teicu pirms brīža, tiek veicinātas bailes un izdoma, bet, manuprāt, Mēs tikai samazinām likumīgas ieceļošanas iespējas. Vai jūs piekritīsiet um, manam viedoklim, un es vēlētos arī dzirdēt vairāk par šo um, aspektu, ka mēs nepārtraukti sajaucam um, patvērumu meklētāju ieceļošanu un uh, darbspēku ieceļošanu. Jūs runājat arī par to, kā mēs varētu mētiecīgi organizēt likumīgu imigrāciju. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Jo mēs eh, nesasaistām Eiropas uh, reālo situāciju, reālās vajadzības ar uh, mūsu politiku. To mēs uh, pamanām arī Francijā. Francijā, piemēram, eh, lielākoties cilvēki ieceļo eh, ģimenes apvienošanas kārtā, jo citu iespēju nav. Tātad tie, kas ieceļo, strādā nelikumīgi, jo īpaši eh, strādā grūtu darbu, lauksaimniecībā, sabiedriskajā ēdināšanā, restorānu jomā, celtniecībā. Uh, Es domāju, ka līdzīga situācija ir visā Eiropā kopumā. Vēlos gūt jūsu apstiprinājumu tam, un jūs arī uzstājāt, ka nepieciešams panākt diplomu atzīšanu. Manuprāt, ļoti svarīgs jautājums, jo šajos maz kvalificētajos amatos mēs šobrīd redzam kvalificētus strādniekus, kas kuriem gluži vienkārši nav citu iespēju. Viņi strādā šo darbu, tāpēc, ka tāds viņiem tiek piedāvāts. Tātad, varbūt jūs varētu vairāk komentēt šos aspektus. Paldies. Nav. Paldies Veržā kundzei, un tagad vārds jums, eh, Martin kungs, atbildēm. I will, I will respond in English that I understand is the more or less the common... The more... Es atbildēšu angliski, jo, ja pareizi saprotu, tā ir kopīga valoda visiem uh, deputātiem, kas uzdeva jautājumus. Vispirms par atšķirību starp uh, eh, imigrantu, tie patvēru meklētāju integrāciju un uh, darba tirgus politiku. Darba tirgus politika ir balstīta uz ekonomisku racionālu, un te nav nekādu uh, cilvēku tiesību uh, apsvērumu. Uh, bēgļu integrācijas likumdošana ir balstīta uz pavisam citu pieņēmumu, proti tās ir starptautiskās juridiskās saistības un cilvēktiesība aspekti galvenokārt. Tāpēc sajaucot abas šīs jomas, mēs radām uh, eh, milzīgu skropļojumus. Tas ir pirmais. Un tas tā ir uh, daudzos aspektos. Nu, šķiet, ka ikvienam ļoti patīk, tā skaitā arī komisijai, kas nāk klajā ar šo priekšlikumu, proti ļaut izmantot zilo karti kā iespēju uh, tiem, kam ir uh, tiesības uz starptautisko aizsardzību un kam ir augsta kvalifikācija. Tas, protams, ir ļoti apsveicami, bet ko tas nozīmē praksē? T tas nozīmē, ka tādas valsts kā Polija, Igaunija vai Grieķija vai Spānija kurām, kurās nav pietiekami um, tāds dzīvīgs uh, darba tirkus, nebūs iespējas piesaistīt šos cilvēkus, jo šie cilvēki, protams, pieteiksies uz zilo kartīti Vācijā, un Vācija ar prieku uzņems šos augstu kvalificētos imigrantus, tātad bēgļus, kas būs kļuvuši par ekonomiskiem imigrantiem. Šī pieeja šķiet ļoti racionāla, bet tā var eh, novest pie negodīgiem apstākļiem. Tālāk salīdzināt, ja mēs salīdzinām ASV ar Eiropu, es domāju, ka jūs pārpratāt manis teikto. Es pilnībā piekrītu, ka to nav iespējams uh, salīdzināt. Un tās ir mans galvenās bažas, kad es ieklausos komisijas teiktajā proti, uh, kad tiek izklāstīts idejas par likumīgu imigrāciju Eiropas Savienībā. Uh, tātad šis. Uh, iepriekšējas uh, eh, schēmas mehānismus, līdzīgi tam, kā tas tiek īstenots Kanādā. Kanādā uh, procentuāli uh, tie, kas piesakās uh, uz iespējām strādāt, ir proporcionāli daudz lielāks nekā Eiropā. Un cilvēkiem nav citas uh, iespējas, kā strādāt, jo viņiem nav uh, citas iespējas, viņam gluži vienkārši nav uh, sociālās aizsardzības. Tātad, jo šeit viņi var baudīt arī labklājības valsts sniegtās iespējas. Tātad mans galvenais arguments bija, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem salīdzinot dažādos sociālos un juridiskos kontekstus, īstenojot viens un tos pašus instrumentus. Eiropā ir ļoti daudz uh, augsti kvalificētu uh, cilvēku, kur ir bezdarbnieki. Es nāku no valsts, kurā ir ļoti augsts uh, bezdarba rādītājs, uh, līdz pat uh, 50% jaunu cilvēku uh, Spānijā un 30% uh, um, cilvēku ar augstskos diplomiem ir bez darba. Tātad mēs nevaram gluži vienkārši kopīpēst uh, uh, pārnest šo Kanādas sistēmu uz Eiropas Savienības darba tirgu attiecībā, piemēram, uz Tunisijas uh, augstsko beidzējiem. Tātad mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Tālāk jautājums par. Piesardzību, kas nepieciešama nodrošināt piekļuvi eh, dalībvalstu darba tirgiem pilsoņiem no trešām valstīm. Jā, es piekrītu, mums nav juridiskā pamata, jo gal galā dalībvalstīm ir eh, kompetence, lai eh, pieļautu to, cik daudz cilvēku no trešām valstīm ierodas, lai iesaistītos darba tirgu. Un tā noteikti būs pakāpeniska pieeja, jo nav citu juridisku iespēju. Taču es domāju, ka Tieši tāpat kā dalībās ir piekritušas tam, ka viņas pieļauj eh, piekļuvu da, viņu nodarbinātības tirgumu eh, tātad pilsoņiem no citām, div, no pārējām 27 dalībvalstīm, mēs, mums nav varbūt datu par to, cik daudz ir šādu gadījumu, bet tas pats būtu jātiecina arī uz trešo valstu pilsoņiem. Te ir, eh, zinām, ekonomiskā loģika. Atsaukšos uz uh, vienu no jautājumiem, ko uzdevāt, proti kvalifikācijas atzīšana. Es domāju, ka šī atzīšana Eiropas Savienībā ir balstīta uz Eiropas uh, pilsoņu tiesībām, tātad Eiropas pilsonības piedāvātās uh, tiesības. Un tas novad pie pretrunām, proti trešo valstu pilsoņi, vai viņiem ir, ja viņi ir atzīti, viņu diplomi tiek atzīti vienā dalībvalstī, kāpēc tie netiek atzīti citā dalībvalstī? Ja es kā spānis esmu ieguvis diplomu Londonas augstskolā, šis diploms ir automātiski, nu varbūt ne gluži automātiski, bet ir jāatzīst uh, visās citās dalībvalstīs, un tas arī tiek darīts. Un e, trešo valstu pilsoņi, kas ir ieguvuši šādu pašu diplomu Londonas e, augstskolās, nevar baudīt šādu diplomu atzīšanu. Un tas e, rada papildus šķēršļus e, trešo valstu pilsoņiem, kas ir augsti kvalificēti, bet nevar ierasties Eiropā. Un viņi ierodas Eiropā vai tāpēc, ka viņiem ir ļoti augsta kvalifikācija, un tad e, viņi var baudīt šīs iespējas, vai arī gluži vienkārši viņiem nav šādas iespējas. Tālāk mazie un vidēji uzņēmumi. Es piekrītu tam, ka ir iespējams apiet šo problēmu. Protams. Bet esmu daudz strādājis pie darba spēka migrācijas. Es zinu, cik tas ir sarežģīti Es zinu, kādi ir tie šķēršļi, kuriem saskars mazie un vidēji uzņēmumi. Un, protams, ka um, dalībvalstu attiecīgiem iestādēm ir jāspēlē savu lomu, bet es neesmu redzējis nekādus priekšlikumus no komisijas puses. Pirms zinām laika e, bija diskusijas par to, ka Mm, šī sistēma, kas ir spēkā Eiropā, varētu tikt paplašināta attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem. Ikreiz, kad uh, uzsākam sar sarunas par šiem jautājumiem, dalībvalsts saka, ne, mēs nevēlamies to darīt. Un tas liecina par to, ka mēs neattīstām nodarbinātības politiku, lai tā atbilstu uh, mūsu šodienas realitātei. Mēs balstām šo politiku uz apsvērumiem, kas nav nekādā visai saistīta ar uh, nodarbinātības tirgu. Mēs domājam arī par um, loģiku, kas ir pamatā priekšvēlēšanu kampaņām, bet tās, tas, tā nav ekonomiskā loģika. Saikne starp imigrantu integrāciju un labklājību. Tas, kā uzdevāt jautājumu, protams, varētu izraisīt, izraisīt stundām ilgas diskusijas, bet es vēlētos to sasaistīt ar pēdējo jautājumu, kas tika uzdots. Es domāju, ka vienīgais veids, kā mēs varam pārtraukt vai vismaz nobremzēt vai vismaz apkarot mm, Eiropas Savienības darba tirgus nonimulēšanas, lai ir panākt uh, tirgu integrēšana Eiropā. Mēs, protams, vienmēr varam atsaukties uz to, ka mums nav Eiropas Savienības līmeņa tirgus, jo mums nav uh, kopīgas uh, politikas attiecībā uz algām un nodarbinātības standartiem, un noteikti vēl būs nepieciešams ļoti daudz laika, lai to attīstītu. Mēs izlēmām ieviest eiro pirms tiek harmonizēts, eh, harmonizēta darba apstākļu noteikumi dalībvalstīs. Un tagad ir nepieciešama ekonomiskā revolūcija, lai panāktu uh, vienotu algu politiku. Eiropa nekad nekļūs par vienotu nodarbinātības tirgu, bet mēs varētu strādāt pie šiem te uh, nodarbinātības noteikumiem, apstākļiem un panākt to, ka trešo valstu pilsoņi, kas likumīgi uzturas Eiropas Savienības dalībvalstīs, varētu tos baudīt. Es domāju, ka šāda tendence pastāv un tas ir arī nepieciešams ne tikai no darbspēka imigrācijas viedokļa, bet arī, lai aizsargātu labklājības valsts sasniegumus. Es domāju, tas ir pavisam skaidrs. Atvainojos, ka neieslīgšu dziļākas diskusijās par šo jautājumu, bet nav tik daudz laika. Par trešo valstu pilsoņu integrēšanu. Viss norāda jau arī uz to, ka literatūrā pētniecībā ir mums fakti, un tad arī tur tika pētīti Francija, Zviedrija, Dānija, Austrija, Itālija, Spānija, Francija, Igaunija, ne? Apetā karalist arī. Secinājumi tādi, ka darba eh, tirgu integrēt eh, bēgļus un eh, patvērumu meklētājus ir ļoti sarežģīti. Tas nav tikai tāds mehānisks jautājums par prasmi atzīšanu un tam līdzīgi. Nē, tas ir arī tāds mudinājumu jautājums. Tas ir ļoti skaidri. Uh, Atbilstīgi pētījuma rezultātiem uh, nevienā valstī, Zviedrija nekad tagad, pat Zviedrija nav uh, redusi filozofisko veidu, kā atvieglot šo integrāciju. Zviedrijā integrācijas politika ir Ir dažādi bijuši mēģinājumi atgriežoties pie iepriekšējiem modeļiem, valsts pakalpojumu, pašvaldības, obligātas integrācijas programmas, un nekas īsti pilnībā nav darbojies. Bēgļi vienkārši naturāli integrējas darba tirgu, bet viņi integrējas lēnāk nekā imigranti un vēl lēnāk nekā um, paši uh, attiecīgās valsts piedarīgie. Uh, Nu, lūk, tādēļ ir nepieciešama darbas tirgus integrācijas politikā bēgļiem, bet ambiciozāka politika ir nepieciešama arī, lai vispār atbildētu uz darba tirgus vajadzībām, ko tikai ar bēgļu integrācijas politiku nevarētu risināt. Daudz arī uzmanība tiek pievērsta tam, eh, ko dara Dānija un Zviedrija jau gadiem, ko arī Vācija dara pēdējo gadu laikā. Es te neredzu Es neredzu te milzīgu attīstību, jo trūkst pieredzes, informācijas apmaiņas, kā arī Eiropas un nacionālie spēlētāji neapkopo un neanalizē informāciju, nenāk lajā ar secinājumiem. Ir ļoti daudz dažādu iniciatīvu, bet uh, viss notiek tā ļoti spontāni, nekoordinēti. Par uh, regularizēšanu. Ekonomiskais pamatojums šai opcijai legālās imigrācijas politikā ir tāds, ka, nu, nelegāliem imigrantiem ir uh, darbs, jo ir nepieciešamība pēc šiem cilvēkiem darba tirgos. Tad viņiem ir divas opcijas Tad nosūtīja darba inspektorus, lai viņi pārbauda, vai tiek respektēti minimālajie darba nosacījumi, un otrkārt regularizēt šos, legalizēt šos nelegālos imigrantus. Pētējā gadījumā mēs vienkārši leģitimizējam mehānismu, lai uzturētu šo nelegalitāti. Un tad ir, eh, jā, šīs eh, negodīgā konkurence ar eh, nelegāliem imigrantiem, bet tas ir ļoti labi darbojies arī manā valstī, citās ES valstīs. Atceros, 2005. gadā Spāniju ļoti kritizēja. Un esmu beidzot, jā, arī priecīgs kaut ko teikt labu par Spānijas imigrācijas politiku. Spāniju smagi kritizēja par to, ka mēs legalizējām vairākus ilgstošus nelegālu imigrantu, bet tagad tas tiek uzskatīts par veiksmes modeli. Jā, protams, ar krīzi bija ļoti liels bezdarbs, bet nu, tā ir daļa no darba tirgus attīstības. Pēc šīs regularizācijas, legalizācijas, uh, Es neredzu ka tagad Spānijā būtu lielāks uh, sociālais saspīlējums uh, par uh, migrācijas jautājumiem, kāds būtu, teiksim, salīdzinot ar citiem, uh, citām valstīm. Nu, esmu gatavs atbildēt jautājumiem, ja vēl neesat atbildējis. Paldies! Paldies, Mārtiņ kungs! Paldies par atbildēm, par zīto informāciju! par darbu. Nu, esam izsmēluši darba kārtību. Šodien beigsim sanāksmi. Tiksimies rītdien deviņos. Paldies, kolēģi, par sadarbību un interesi. Vislabāk! Interpretation. It was a hard work today.